Good afternoon, everyone. Labu pēcpusdienu, dāmas un kungi, esiet sveicināti šajā sanāksmē. Vispirms mēs atgriezīsimies pie 9. darba kārtības punktā priekšsēdētājs paziņojumu, jo no rīta nepietika laika un mēs atlikām priekšsēdētāju paziņojumus pēcpusdienas sēdi. Vispirms, kas attiec uz ekonomisko dialogu ar Franciju, un mēs esam informēti. Uh, ka tikties ar Francijas prezidentu Holandu, kā arī ekonomikas ministru Eimas Kovisī kungs. Viņi nevarēs piedalīties 14. novembrī ekon komitejas sēdē, kā tas tika plānots attiecībā uz ekonomisko dialogu un viedokļu apmaiņas ar deputātiem. Eh, tad 2. februārī ja pareizāk sakot, 12. februārī pēcpusdienā eh, visdrīzāk tad arī notiks šī sanāksme. Tas piedzi deputāti un personāli arī no dažādiem parlamentiem arī būs 30. novembrī trešdien un arī tad tiksies ar AFET, Ekon, IT un Lībe komitejas deputātiem. Tātad, kas ir ieinteresēta Eiropas Savienības Šveices uh, uh dialogos, runājot par fiskālo politiku, banku savienību, aktīvu un tam līdzīgi tiek aicināti piedalīties sanāksmē ar Šveices pārstāvjiem laikā no 9. No 9 līdz 10. 30. novembrī e-konsekretariāts nosūtīs arī papildus informāciju pa e-pastu visam drīz tālāk, kas attiecas uz trialogiem trialogs eh, noticis 22. oktobrī Strasbūrā, kur tika runāts arī par jautājumiem, kas ir saistīti ar tiešiem intervencēm. Tas attiecas uz rekapitalizāciju, tas attiecas arī uz eh, elstību, finanšu stabilitātes rīkiem. Tad Arī nākamais trialogs notiks 12. novembrī. Parābniem būs divi trialogu. 12. Omnibus dialogs notika 23. oktobrī. Nu, progress nav panākts ne par vienu jautājumu. Parlaments sarunu komanda izteica komentārus par jaunāko prezidentūras tekstu, par ilgtermiņu garantijām. Šie komentāri iekļauj prasīs pēc papildus precizējumiem nevarētu vienoties par šo jautājumu. Komisijas sākotnējā reakcija bija ļoti pozitīva par dažiem no komentāriem. Prezidentūra tomēr pauda šaubas par to, ka turpmākās izmaiņas varētu arī izkropļot līdzsvaru. Arī tika sniegt paskaidrojumi raksti pozitīvi, komentāri tika saņemti no prezidentūras 13. Jā, omnibus 2 13. dialogs būs 3. novembrī. Tālāk 14. punkts darba kārtībā uzklausīšana par panākumiem, par arī lietām, kas ir izdevušās krīzes valstīs. Tātad eh, šeit mēs nerunāsim par krīzēm valstīs. Ekonu komiteja, kā jūs zināt, lūdza atļauju izstrādāt savu iniciatīvu ziņojumu par eh, Eiropas komisijas AMF eh, darbi, par starptautiskā lūdzu fondu darbību un arī vēl sniegt savu uh, uh, ieguldījumu un uz, ceram, ka uzklausīšana arī sniegs savu ieguldījumu šī ziņojuma izstrādē. Es gribu šeit sveikt runātājus. Tātad jūs esat saņēmuši arī viņu CV pa e-pastu un atgādinu, ka uzklausīšanās mērķis ir izskatīt uh, panākumus, izskatīt arī neizdevušos uh, šos aspektus krīzes valstīs ka arī ekonomisko politiku īstermiņu ietekme var atšķirties no ilgtermiņa ietekmes. Eventuāli programmas valstis, Eiropas Savienības arī attieksme varētu iedvesmoties arī no paraugu prakses caurspīdīguma, kas darbojas kādā kontekstā. Uzklausīšanā būs divi paneļi. Vispirms mēs izskatīsim uh, Tātad šos banku taburto loku, kā to pār, pārlaust, un tad otrajā panelī runāsim arī par struktūrālām reformām un uh, izaugsmi, konkurētspēju, un tad, tad vispirms iepazīstināsim ar ekspertiem un tad būs tā tad vā, viedokļa apmaiņa. Pēc prezentācijas uh, būs eh, viedokļa apmaiņa. Vispirms brīvais mikrofons pēc pirmā paneļa. By... Uzklausīšana tātad arī turpināsim ar eh, SVF komisiju. Un te ir arī sāraksts ar runātājiem. Uzreiz vārdu dodu Polam Jorionam. Tas ir Brīseles Brīvās universitātes profesors. Profesoram Jorienam ir piecas minūtes. No, excuse me, you can, you can stay there. Jūs varat palikt savā vietā, profesora kungs, ja jūs vēlaties piecas minūtes. Thank you. Should I start? Can, can... Vai es varu sākt, tā visi mani dzird? Visu pirms priekšsēdētājs gribētu jums atgādināt, ka man apsolīja desmit minūtes prezentācijai. Jūs tagad teicāt piecas, kā tad ir? Jā, uh, atvainojiet, jums taisnība, desmit minūtes. Jā, paldies priekšsādātāji. Es nosaucu savu prezentāciju Eirozonas nākotne no procentu likmes skata punkta. Eirozonas nākotne var uzskatīt par loģisku problēmu. Ja to neatrisināsim, tad to var vismaz precizēt, ja mēs to apskatīsim no uh, valsts parāda kupona skata punkta tam nācijām, kas ir Eirozonā, ekonomikas zonā, kur tiek piemērota kāda valūta, vienotais, jeb vienreizējs kupons var pastāvēt tikai attiecībā uz uh, obligāciju dzēšanas momentu. Eirozonas dibināšanas uh, dib, tē, dibinātāji tēvi pieņēma, ka um, nav nekādu šaubu par tieši šādu situāciju. Viņi neparedzēja nekādu defaulta risku, kas apdraudētu atsevišķās valstis Eirozonā, un tas fakts, ka šie kuponi var atšķirties atkarībā no dalību valsts Eirozonā, tas ir pašreizējās krīzes ļoti satraucošais simptoms. Tad kas ir šī kupona komponenti? Attiecībā uz Eirozonu ir trīs aspekti, eh, kas eh, kopā uh, dot mums procentu likmi. Runa nav tikai par ekonomiku, bet arī par politiskajiem apstākļiem - likviditāte, kredīts un konvertibilitāte. Kad es runāju par šiem kuponiem, tad es atsaukšos uz procentu likmi, ko veido šie trīs elementi pat ja kredīta un konvertibilitātes prēmijas kādā konkrētā brīdī ir ar nulles vērtību. Likviditātes aspekts ir tā daļa, kas atspoguļo uh, parādu instrumentu, uh, kas balstās uz precēm, uz precēm, ko var konvertēt uh, naudā. Un attiecībā uz konkrēto dzēšanas momentu, konkrētajā valūtā, šo aspektu nosaka uh, ar uh, varas līdzsvaru starp aizdevējiem un aizņēmējiem, uh, kas uh, strādā ar kādu finanšu produktu kapitāla tirgu. Piedāvājums un pieprasījums ir tie faktori, kas nosaka šo varas līdzsvaru. Un parasti šis likviditātes aspekts atšķirās starp valūtām, tas atspoguļo ekonomiskās zonas reālos apstākļus. Šīs atšķirības piedāvā arbitrāžas uh, iespējas, ko mēs saucam par carry trade. Uh, naudu var aizņemt uh, tur, uh, kur valūta ir ar zemāku likviditātes prēmiju un investēt tur, uh, kur šis, šī prēmija ir augsta. Kredīta prēmija uh, nozīmē, ka kāds kredītņēmējs eh, var arī eh, nesaņemt apsolīto procenta maksājumu. Ja mēs runājam par eh, CDS kredīt default swap darījumiem, pat šādā tirgu ir iespējamas problēmas, kas ir kas, kas ļauj apdrošināties pret kredīta riskiem. Uh, Konvertibilitātes eh, prēmija nosēc to risku, eh, ka eh, nauda var zaudēt savu vērtību salīdzinot ar citu valūtu. Ja mēs runājam par eirozonu, tad parasts gadījums ir tāds, ka valsts parāds vienā valūtā var tikt asociēts ar vairāk nekā vienu procentu izmaksas kuponu, bet princips tomēr paliek spēkā proti uh, Uh, viens dzēšanas moments attiecās uz vienu likviditātes prēmiju. Un tas nozīmē, ka valsts parāds vienai valstī, uh, tad, ja ir uh, kredīta prēmija un konvertibilitātes prēmija nulle, tad tāda valsts ir tikai Vācija. Kapitāla tirgi uzskata, ka Vācijas defaulta risks ir nulles līmenī, Un uh, tas nozīmē, ka Vācijas obligācijām netiek piemērots uh, šis kredīta prēmiju aspekts. Uh, tāpat nav nepieciešams uh, Vācijas valsts parādu kaut kādā veidā pārvērst citā valūtā. Di 27. septembrī 2012. gadā New York Review of Books uh, rakstā, uh, par Eirozonas traģēdiju un risinājumiem. Džordžs Soros ierosināja, ka Vācija varētu izstāties no Eirozonas, un šāds scenārijs uh, novestu pie tā, ka uh, Vācijas uh, uh parāda kuponiem tiktu piemērota konvertibilitātes prēmija. Uh, Bet eh, ja šos Vācijas kuponus var uzskatīt par pamatkritēriju likviditātes eh, prēmijas komponentam, tad um, kupona attiecināšana uz citu valsts suverēno parādu ir kredīta un konvertibilitātes prēmiju summa. Ne, bet ja mēs uh, nevaram paļauties uz to, ka neviena valsts neatstās eirozonu, tad e, šī e, kredīta un konvertibilitātes prēmiju vērtība paceļas virs nulles. Var uh, ierosināt uh, centrifugas, uh, centrifugālo dinamiku, uh, kas uh, uh, palielinās risku, ka eirozona sabrūks. Ja pastāv bažas par kādas valsts maksāt spēju, tas izraisa turpmākas bažas par solidaritāti no citām valstīm, un ja solidaritātes nav, tad uh, šī apšaubītā valsts būs spiesta atstāt eirozonu. Tas palielina risku uh, uh valsts bankrotam, piespiežot citas valstis eirozonā uh, to izglābt, garantējot šīs valsts parādus. Uh, Šī sasaiste starp bankām un valsti ir katastrofāla. Jens Veidmans, Vācijas Bundesbankas prezidents, pievērsa uzmanību Financial Times rakstā šai problēmai. Viņš šo sasaisti nosauca par katastrofālu. Viņš runāja par to, ka komerciālās bankas palielinās uh, valsts suverēno parādu, ja pieaugs defolta risks. Un tas nozīmē, ka uh, valsts bankai uh, šādas problēmas nozīmē peļņu. Uh, Kredītprēmijas nozīmē, uh, ka komercbankas var, protams, bankrotēt, ja valsts bankrotē, bet uh, tas var arī e, rēķināties ar to, ka tas tiks izglābtas. Un, e, ja valsts atgriežas pie vecās e, valūtas, tad komerciālās bankas darīs to pašu. Un tas nozīmēs pēļņu bankām. Pašlaik šāds perversais efekts tiek veicināts. Ir divi noteikumi. Pirmkārt, bankām ir Uh, iespēja uzpirkt valsts parāda obligācijas neierobežotos daudzumos, uh, atšķirībā no citām obligācijām, kur limits ir 25% no banku kapitāla. Un uh, centrālā banka ir pēdējais glābiņš komercbankām. Būtībā komercbankas ir piesaistītas centrāla bankas liktenim. Tās Uh, var uzspēkt vairāk un vairāk valsts parādu un uh, piedzīvo arī uh, šo parādu vērtības samazināšanu. Tas nozīmē, ka Komercbanku portfolio pasliktinās, bet tas palielina arī valsts bankrota risku. Priekšsētais pārtrauc uh, runātāju, jo ātrums uh, vienkārši nav iespējams tulkošanai. Bet runātājs saka, ka tulkiem esot teksts. Nu, varbūt tiešām teksts ir nedaudz sarežģīts, saka runātājs. Katrā gadījumā pie secinājumiem Eirozonas um, iespējas šajā situācijā. Uh, Sākot ar 2009. gada ziemu, Grieķija, Īrija, Portugāle, Spānija un arī Itālija bija tās valstis, kas cieta uh, finansiālā ziņā tik lielā mērā, ka šo pirmo trīs valstu suverē, suverēnais parāds uh, bija jāatdala no uh, kapitāla tirgiem, jo uh, šīs uh, valstis vairs nevarēja uh, apmaksāt uh, tos parādu procentus, kurus pieprasīja tirgus. Citas valstis pārņēma šo valstu parādus ar starptiskā valūtas fonda palīdzību. Īrija apgalvo, ka tā 2013. gadā varēs atkal iziet uz brīvā finanšu tirgus, Tātad tikai Grieķijai un Portugālei vajadzēs turpmāko atbalstu, un eh, Kipra būs uz robežas. Paliek jautājums, eh, eh, vai Eirozonas bankrots tomēr nestāv mums priekšā. Ir iespējami citi atgadījumi Eirozonā, tādi, kādus mēs piedzīvojām kopš 2009. gada. Un tuvākajā nākotnē vajadzēs padomāt par to, vai pārtikušās valstis varēs arī turpmāk atbalstīt krīzes valstis. Galvenais jautājums par eirozonu ir šāds. Vai šī solidaritāte nodrošina eirozonas izdzīvošanu kopumā? Vislabākajā situācijā, vispozitīvākajā scenārijā eirozona uh, paliks maksāt spējīga un uh, finanšu konteksts būs uh, veselīgs. Uh, tas nebūs atkarīgs no uh, pārtikušo valstu garantijām krīzes valstīm. Tas nozīmē, ka mums vajadzēs pārvērtēt eirozonas vajadzības, ņemot vērā jaunos apstākļus, bet pat vispozitīvākajā scenārijā situācija paliks nestabila. Otrais variants - negatīvais scenārijs, kad eirozona kopumā, uh, ja, ja tā pašlaik jau ir būtībā maksāt nespējīga, neskatoties uz uh, visiem pūliņiem, uh, pārtikušās valstis nevarēs uh, Uh, izglābt krīzes valstis, neapdraudot savu maksātspēju. Un tagad ir tikai divas alternatīvas. Var izveidot samazināto zonu ar kopējo maksātspēju, ļaujot izstāties nemaksātspējīgajām valstīm uh, un uh, piemērot viņam defaulta procedūru, pārstruktūrēt suverēno parādu, atgriezties pie vecajām valūtām kas būs uh, ar zemāku vērtību salīdzinot ar eiro un atgriezties pie uh, normāla, veselīga finanšu stāvokļa, sākot no nulles. Otra iespēja ir plānot eirozonas kopējo bankrotu, jeb defaultu pārstruktūrējot kopējo parādu, kopējā uh, centienā uh, šo parādu uh, nest visiem, bet tas var, uh, to var panākt tikai piemērojot uh, federālismu un visos līmeņos Eirozonā. Paldies. Paldies. Tagad es uh, dodu vārdu Gozes kungam, kurš vēlas izteikties. Grieves priekšsēdētāji. Es varbūt būšu izteikšos nepatīkami, tomēr es gribētu uh, atgādināt, ka, eh, lai jūs atgādinātu, ka mēs šeit neesam lielu speciālistu zinātnieku kongresā. Nē, mēs esam tautu ievēlēt pārstāvi, mēs mēl, Mēs vēlētos saņemt arī zinātnieku ekspertu ieguldījumu. Es domāju, ka tam nav nekādas pedagoģiskas jēgas eh, visā ātrumā nolasīt šo eh, tekstu, jo arī tulki te eh, cīnās elpu aizrāvuši, pat ja viņiem ir rakstiskais teksts, ir ļoti labi, bet mums tomēr ir jāpatur un jāsaprot kā vēstījums. Un es domāju, ka šajā laikā jums ir tas eh, jāpasaka viņiem, tātad 13 minūtēs ātrumā nolasīja tekstu, kur es neko daudz nesapratu. Paldies! Thank you very much indeed. Uh... Paldies, Gozes kungs. Lange kungs vēl lūdzu. Jā, der kolēģi. Jā, kolēģis Gozes eh, pieminēja visbūtiskāko punktu. Es domāju, ka nav lielas jēgas eh, klausīties par krīzes pārvarēšanu, ja mēs uzklausām informāciju par teoretiskojiem attīstības scenārijiem. Un šie te abi scenāriji bija nereāli, eh, jo šeit mēs runājam par politisku projektu par Eirozonu, un mēs nevaram uz to atbildēt ar zinātniskiem scenārijiem, ne ar pirmo un un scenāriju, ka lielākā dalībās varētu aiziet no Eirozonas, ne ar otro, ka Eirozona vienkārši izjūgs. E, tas nav mūsu uzdevums. E, mums ir jābūt realistiem un realistiski jāpasaka, kādus uzdevumus izpildot būs iespējams panākt to, ka valstis, kurām agrāk bija pārāk lieli parādi, atkal atrod uh, solidaritātes un nopietnības ceļu. Un te nav runa par to, kā profesors Jūrijons sākumā teica, te neiet, nav runa par atbilstīgu parādu menedžmentu pārvaldību, bet te ir runa par eh, parādu un izdevumu līdzsvaru, bet ne jau par menedžmentu, ne jau par pārvaldību. Ko tad eh, godātais zinātnieks teiks par Japānas un ASV parādiem? Eh, te jau nevar tādus scenārijus tādā stilā izskaidrot, tas nebija atbilstīgi. Langen, you... Paldies, Langen kungs, jūs gribējāt izteikties arī debatēs. Gozes kungs eh, izteicās tātad par reglamentu. Rienkungs, ja jūs varētu lūdzu ņemt vērā Langen kungu komentārus, jums būs iespēja izteikties debašu beigās. Tagad vārds profesoram Fernandes kungam no IE biznesa skolas. Es tiešām aicinu ievērot uh, laiku desmit minūtes un, nu, lūdzu arī pievērsiet uzmanību tam, cik ātri jūs izsakāties, jo jūs tiekat tulkots un jūs tulko cilvēki. Mikrofon. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Mēģināšu runāt lēni un skaļi, lai cilvēki man dzird. Nu, man nav daudz laika, līdz ar to runāšu konkrēti un varbūt nebūšu īpaši, varbūt pieklaiks. Tad, tad um, man ir problēma ar paneļu nosaukumu. Tātad veiksmes izkāšanās krīzes valstīs ignorē galveno problēmu, kāda ir eirozonā. Nevis tādēļ, ka dažās dalība valstīs būtu krīze, bet tādēļ, ka Eiropas monetārās savienības izveide ir kļūdaina. Esošajā modelī Eiropas monetārā savienība nebūs ilgspējīga par spīti tam, ka tirgiem tagad uh, ir eh, nu, tāds neskaidrs eh, viedoklis par īstermiņu. Ātri norādīšu, kāds, manuprāt, ir galvenās problēmas šajā savienībā. Ja jūs atgādinājāt, jā, mums ir neatkarīga monetārā politika, kuru īsteno Eiropas centrālā banka. Eiropas centrālās bankas atbildi ir daudz kritizēta, bet cik es saprotu, ka, nu, ne jau atšķīras atbilde, bet gan konteksts, kādā darbojas Eiropas centrālā banka. Nav pirmkārt tādas uh, drošā Eiropas ak aktīvu, lai varētu kontrolēt šo monetāro politiku, un tas atšķirs no pārējām valstīm, kur ir šādi aktīvi. Tur ir droši instrumenti, kas ir tirgojumi neatkarīgi, un tad tos var pirkt un pārdot, lai varētu veikt monetārās operācijas, taču ECB nav šāda luksusa. Viņiem ir jārīkojas, izmantojot valdību uh, obligācijas. Un arī tad eh, šeit eh, Eiropas Centrālajā bankā nav pietiekama aktīva, lai varētu pārvaldīt šo monitoro politiku Eirozonā. Otrakārt, ECB nav arī nepieciešamais uh, tātad uh, šīs aizdošanas pilnvers līdz tika improvizēt tiešie monetārie darījumi OMT pavisam nesen. Un, kā jūs zinat, tad OMT arī nav izrādījies īpaši efektīvi. Un treškārt, ECB nav arī uh, iespēja koordinēt politi fiskālo politiku ar valdībām ECP, ECB pasā pasaulē citās valstīs diskutē ar, uh, par fiskālo politiku ar valdībām. Ne, arī ņemot vērā fiskālo politiku rezultātus uh, tātad uh, tajā reģionā, kur viņi pārvalda fiskālo politiku. ECB arī to nevar darīt. Treškārt, kā jūs zināt, ECB tad, tad, pārvalda monetāro politiku, bet ir arī visai ievērojama liela nacionālā regulācija un pārvaldība finanšu sistēmās. Nav bijis nekāda Eiropas pieeja bija, un es novēroju attiecībā uz banku regulāciju līdz šī gada uh, sākumam. Tātad šeit ir kolektīvās rīcības problēma. Uh, Daži nacionālie regulātori ir tā rīkojušies, ka tas patiesībā padziļinājis eiro krīzi, kur ir bijis novērojams zināmais kapitālais sausums, un nacionālai regulātori rīkojas tā, lai šī, tiešām šie kapitāli arī aizplūstu palīdz ar problemātiskām valstīm, un To mēs sagaidām no nacionālajiem regulātoriem, jā, jo viņi rūpēs par nacionālo finanšu sistēmu veselību, bet šādi rīkojoties, eh, veicot un īstenot savus uzdevumus, viņi nolēma eirozonu krīzē. Tālāk. Nacionālās fiskālās politikas eirozonā pakļaujas eh, noteikumiem. Jūs ļoti labi zināt, kādi ir šie noteikumi. Tēdz stabilitātes izaugsmas pakts. Uh, taču neviens no šiem noteikumiem nav bijis efektīvs. Stabilitātes izaugsmas pakts arī izrādījies, ka ekspost nav īstenojams, piemērojams, ir, protams, bijuši ievērojami uzlabojumi pēdējo 2-3 gadu laikā arī izcenot šos jautājumus, taču mēs joprojām vēl esam ļoti tālu no ilgtspējīgas monetārās savienības nebūs ilgspējīga risinājuma eiro krīzei, ja vien šīs kļūdas netiek uh, mainī, uh, labotas. Visi principā tam piekrīt, taču rīkojas tā, it kā visu šo noteikumu ievērošanu var uh, um, bez termiņā pārcelt vēlāk laiku. Tālāk bankas savienība. Tas nozīmē vairākas lietas. Vienots pāraugs Uh, kopīga rezolūcijas iestāde un Eiropas noguldījuma garantijas fonds. Šie trīs kompetenti ir absolūti fundamentāli jebkurai Eiropas bankas savienībai pasaulē. Vienots pāraugs, vienot pāraudzība, esam par to vienojušies, bet tag, lai nonāktu pie šīs iestādes eh, konkrētās izveides, eh, šis process vēl būs gārš, ir jāvienojas eh, valdībām par šo, jāveic stres testi, balances, bilāns ir jāizvērtē, un tas noteikti radīs problēmas bankām dažās valstīs. Kopīgā rezolūcijas iestāde, kas vēl, nu, ir tādā embrija stadijā. Šī par šo iestādi vēl tiek diskutēts un uzsvērš divas lietas, kas manuprāt liekas ļoti svarīgas. Pirmā. Vai zaudējumi arī tiks piemēroti vienādi, kā jūs jau par to arī esat runājuši un runājat tagad? Direktīva aicina piemērot zaudējumus kreditoriem, noguldītēm un uh, tā tālāk, kāds bija Kiprā, un kur arī cits starpā Kīpa. Tātad Kipra tika uzsvērta kā vieni unikāls gadījums, ko nevajadzētu atkārtot, taču mēs redzam, ka praksē tas tā nav. Arī dalība valstīm ir visā liela patvaļība lemt, kā viņi piemēros konkrēts noteikums konkrētā bankā, kas ir krīzā konkrētā valstī. Treškārt ar kopīgais rezolūcijas iestādi. Uh, Mēs novērojam tendenci, ka e, komisija, konkrēti spējas ģenerāldirektorāts, rīkojas, e, kā šī rezolūcijas iestāde Eirozonā nav, vie, nav neviena banka manā, uh, nav neviena banka pasaulē, cik es zinu, kura konkurētspējas iestādēji uzticētu šos kopīgos rezolūcijas uzdevumus. Tikai Eiropas Savienība ir lēmušā rīkoties, piešķirt šo lomu konkurētspējas iestādēji, uzskatot, ka valsts atbalsts ir ļoti svarīgs. Nē, neviena valsts pasaulē nekad nav šādi rīkojusies. Tālāk Eiropas noguldījuma garantijas fonds. Tas trūkst jau no paša sākuma. Tad, kad eiro noguldīts labā Spānijas bankā, nu ir jau tāds daudz nav, bet ir, tad tas tiek uzskatīts, ka šīm eiro ir mazāka vērtība nekā eiro, kas ir noguldīts sliktā Vācijas bankā, jo tur arī tāda ir. Jo ņemot vērā to, ka ECB veids naudas transfers Eirozonā ne tikai legāli, bet arī pēc iespējas lētāk, tad, protams, ir mūdinājums pārvietot naudu no labas valsts, kur aktīvs eh, tiek uzskatīts par bīstamu, sliktu banku, kur aktīvs tiek uzskatīts par drošu, jo uh, attiecīgās valsts maksātspēja ir lielāka. Tātad bankas neizvērtē tirgi, ne, netiek izvērtēt uh, viņu bilance, bet gan tikai par valsts situāciju. Un tādējādi mēs uh, tuvomies aizvien vairāk Eiropas noguldījumu garantijas fondam. Un tad 30 sekundes, un tad runāšu par Spāniju. Jā, Spānija daudz kļūdījās, Spānijai bija daudz problēmas. Uh, Bet tā padarīja arī mūsu aizdevēja kreditori. Katreiz, kad mums ir problēma ar debitoriem, kreditoriem, tā ir divpusēja problēma ar negatīvām procentu līks, likmēm, kāds bija 5 gadus Spānijā, varat tikai sagaidīt, kā aģenti vienkārši. Uh, Tā tad eh, saņems aizvien vairāk, uzņemsies vairāk parādus, gan kreditori, gan debitori. Eiropas monetārās savienības sistēma ir tāda, kas veicina neracionālu rīcību. Un ja vien mēs nemēram šo Eiropas monetāro savienību, tad Eiropas monetārā savienība agri vai vēlu vienkārši beigs pastāvēt. Liels paldies! Paldies Fernandes kungam! Tagad, kas tātad izteiksies? Kā deputāti ir pieteikušies? Langens? Mr. Epping, Mr. Sanchez Pesedo, Mr. Sofo eh, Leus, Mr. Hadji Georgiou and Mrs. Eh, Papadopoulou. And Mr. Lambert. Yeah, by that... motion of order. Tātad reglamenta jautājums. Pēc Werner Langenas uzreiz pieteicos. Mēs jūs neredzējām, bet nu labi. Jūs esat uh, sārakstā. Laika mums nav. Uh, panels, will... Mums ir vēl divi paneļi, tad aicinu deputātus izteikties divas minūtes maksimums. Vārds Bulman kungam. Jā, ja, vielen dank. Eh. Paldies. Uh, eksperti runāja no vienas puses, tātad profesors Šunjans. runājam par centra beidzes spēkiem, par eirozonu, bet profesors Fernandes Mendes vairāk nodarbojās ar eirozonas nepilnībām. Es labprāt uzdot jautājumu abiem ekspertiem. Eiropas Savienības iedzīvotāji, tīpaši Eirozonas iedzīvotāji, viņiem ir radies iespējas, ka krīze nekad nebeigsies, ka notiek samits pēc samita kopš 2009. gada, bet ka mēs neesam īsti varējuši pārvarēt eh, šīs te krīzes eh, samitus un eh, krīzes. Varbūt atgriezīsimies pie 2009. gada rudens un parunāsim par to, kā jūs vērtējat politisko reakciju reakciju, kāda toreiz bija dalību valstīm, vai tās eh, rīkojās saulaicīgi vai atbildes bija vērstas pareizajā virzienā, vai arī jums liekas tāpat kā daudziem citiem deputātiem, ka eh, kursa korektūras notika pārāk maz un pārāk eh, vēlu. Un ko jūs būtu darījuši 2009. gada rudenī vai 2010. gada pavasarī, kad krīze sāsinājās Grieķijā? Kādi būtu bijuši jūsu ieteikumi politiķiem? Un pēdējais punkts - tā saucamā trojka ar seju, ko tā zaudē akceptējusi un kuras tai nav. Neviens nezin, kurš šeit pieņem lēmumus, kādā, kā vārdā un kurš nes atbildību. Vai tas ir visatbilstīgākais instruments, lai risinātu eirozonas krīzi, vai mums nav vajadzīga vairāk eh, demokrātiska kontrole, demokrātisks atbalsts un leģitimizācija, ko nodrošina Eiroparlaments? lai tādā veidā eh, veidotu efektīvu un labu krīzes risinājumu politiku. Paldies, Bulmana kungs. Langi kungs eh, grib vēl kaut ko teikt. Eh, labi, lūdzu. Eh, es eh, gribētu otrā runātāja analīzi novērtēt daudz eh, pozitīvāk nekā pirmā referenta gadījumā. Jau no paša sākuma bija skaidrs, ka te ir runa par Eiropolitisko projektu, kam ir nepieciešams tālāks budžeta, finanšu un ekonomikas politikas integrācija. Par to neviens nav šaubījies. Es esmu no 94. gada, esmu parlamenta deputāts un komitejas loceklis. Es atceros, atceros, ka jau toreiz debats bija par šo te tēmu. Tomēr es atceros, ka parakstītās vienošanās eh, profesors Fernandes teica eh, par stabilitātes un izaugsmes paktu, kurš ir bijis maziedarbīgs. Jā, tā bija problēma. Dalība valstis parakstījās, bet neievēroja to, ko ir parakstījušās un apņēmušās. Un tieši tāpēc arī šī problemātika izveidojās. E, tomēr viss e, ritēja labi līdz globālai finanšu tirgus krīzai. E, tas mums ir jāatceras. Te jau nav runa par interno kļūdu rezultātu vien, bet par finanšu tirgu krīzi. Eh, kad eh, šeit eh, no trīskāršā pasaule, BSP pasaulē kāpinājās līdz 12 kārtējam atvasinājumi. Un tā tad Bāzeles komiteja valsts parādi un nulles riska faktors. Tā ir šīs sistēmas pamatkļūda bijusi. Un ja mēs atceramies e, to, ka ir bijušas kļūdas, jā, visiem ir bijušas kļūdas, un nekas nebūtu bijis labāks, ja būtu Eiropas parlaments veicis demokrātisku kontroli. Te es gribētu strīdēties pret Bulmaņa kungu viedokli. Bet dalību valstīm ir pašām jāizpilda savi pienākumi. Tāpēc mans jautājums abiem profesoriem, ko tad jūs būtu ieteikuši Dienvidē Eiropas valstīm, kā pašām risināt savas problēmas? Macindi. Lielas paldies, Langa kungs. Lambert kungs, divas minūtes, nevairāk. Nu, lē, vēlāk, vēlāk izteikšos. Labi, tad eh, nākamā runātāja. Paldies, priekšsādātāji. Es izlēmu izteikties eh, dzimtajā valodā jo eh, eh, mēs gribējām runāt par konkrētajām valstīm, ja es sapratu, par trojkas aktivitātēm eh, šajās valstīs, kur tā darbojas. Un es gribētu runāt konkrēti par Sloveniju. Slovenija līdz šim nav iesaistīta nevienā trojkas programmā. Slovenija nepieprasīja arī palīdzību no trojkas. Bet pagājušajās nedēļās daudz kas arī pie mums notiek. Stresa testi tika uzsākti mūsu banku sistēmā. Astoņas bankas tagad ir pakļauti šiem testiem, un kas attiecās uz uh, metodiku, ko piemēro komisija uh, attiecībā uz banku savienību un stresa testiem, kas tiks izplatīti uz visām bankām nākamgad. Es gribētu zināt, ko par šiem testiem domā abi profesori, ko jūs domājat par metodiku, kas tiek piemērota? Un uh, kāda metodika būtu jāpiemēro, lai šie stresa testi būtu solīdi un lai uz to rezultātiem varētu paļauties? Slovenija eh, pašlaik ir izmēģinājuma trusīti šajā procedūrā. Decembrī tiks publiskoti testu rezultāti, un mēs tiešām gribētu zināt jūsu viedokli. Paldies, Kleva kundze. Tagad Epinga kungs lūdzu. He disappeared, sorry. So, uh, Mr. Sánchez Presedo. Sánchez Presedo. Muchas gracias. <coughs> bueno, aquí. Paldies. Mēs e, runājam par krīzi, bet krīzes ir dažādas. Grieķija, Portugāle un Īrija tas nav tas pats, kas notiek Itālijā vai Spānijā. Tomēr es domāju, ka visās krīzēs ir viens kopīgs vadmotīvs, e, proti e, monetārā politika ir pie, e, pie, piemērota vidus Eiropas valstīm, e, bet nav pieņemts pie, lēmums par jaunu virzību, un ir arī deficīts ekonomikas politikas vadībā. ASV ir notikusi konsolidācijas politika, bet e, te nevis tiešā veidā, un te viņi akcentēja izaugsmu, tāpēc arī viņiem ir vairāk izaugsmas nekā mums un mazāk parādu nekā Eiropai. Valsts parādi gan ir it kā pieņēmušies, bet privātie parādi ir gājuši mazumā. Eiropā situācija ir uh, otrāda. Uh, Spānijā ir tieši tā, ka privātie um, parādi ir vislielākā problēma. Un uh, arī ilgtermiņa hipotēkas ir problēma. Īstermiņā izdevumi Mm, tika pārformēti par ilgtermiņa hipotēku aizdevumiem, un tagad ECB apmaksā rēķinu arī Spānijas nodokļu maksātāju. Tas iznāk, ka iekšējie privātie, pa, ārējie privātie parādi ir kļuvuši par publiskajiem iekšējiem parādiem. Uh, Un tas, kas mums ir nepieciešams, ir kopīga diskusija Eiropā, jo nevar būt tā, ka tieši nevainīgie ir tie, kurim apmaksā neuzmanīgo rēķinu. Tāpēc arī principā kaut kam ir jāmainās. Tiešā rekapitalizācija tādas lietas Spānijā nebija. Um, Un, protams, tas, kā vēl trūkst, tie ir mehānismi krīzes pārvarēšanai. Paldies! please. Katarhas. Uh, paldies. Uh, es domāju ka mēs eh, izdarīsim sev labu pakalpojumu, sakot, ka politiķu un trojkas lēmumi ir bijuši neakceptabli. Gan politiski, gan tiesiski eh, skatoties, viņi arī nebija īstenojami, jo te nebija nerunas par solidaritāti. Eh, tāpēc arī Eirozone, visa Eirozone nokļuva bīstamā situācijā. Bija mēģinājumi pret Grieķiju, Portugāli, Kipru, Kipru aizsargāties, bet uh, tas viss skār arī citas valstis. Un bez tam ir jāsaka, ka šīs valstis uh, tagad uh, viņām nācās kalpot kā izmēģinājuma trusīšiem. Tas attiec uz Dienvidu Eiropas valstīm tīpaši. Tādējādi daudzas Eirozonas valstis uh, tika nostumtas nabadzības nu, malā. Un es domāju, par to liecina arī statistikas dati. Mums ir miljoniem bezdarbnieku Eiropas Savienībā. Viens no četriem eiro Eiropas eh, Savienības iedzīvotājiem dzīvo zem nabadzības robežas. Eh, nodokļu aizplūšana, eh, nodokļu nemaksāšanā, tas ir vairāk nekā viens miljārds. Ir, tas ir milzīgas summas. Kādas vēl jums vajag datus, lai pierādītu, ka taupīšanas politika ir bijusi neveiksmīga? Mums vajag arī citas balses. Un Eiropas Savienība nav spējusi uh, pretoties šādai politikai. Krūgman kungs, e, Nobeļa prēmijas laureāts, ir teicis vēstījumu mums visiem arī šajā zālē, un tas nozīmē, ka viss, ko mēs esam darījuši, nav akceptējams arī ekonomikas politikas kontekstā. Mums vajag investēt, mums vajag izaugsmi, mums vajag izdot naudu taupības vietā, jo tikai tādā veidā mēs spēsim pārvarēt recesiju un atkal sasniegt ekonomikas izaugsmi. Es uzskatu, ka mums vajadzētu uh, ļaut runāt eh, citai ekonomikas politikas skolai. Sofaklas kungs. Hadži Georgiju kungs. Kundze. Kundze vai kungs? Kundze vai ne? Jā, kolēģis, kurš runāja pirms manis, jau daudz pateica no tā, ko es gribēju teikt. Tomēr gribētu vēl šo to papildināt. Protams, tas attiecas arī uz manu valsti, proti Kipru jo Kipras ekonomikai eh, lēmums eh, tika pieņemts, eh, tika pieņemti tādi lēmumi, ko pieņēma nelegālas institūcijas. Un šeit nav atrastas atbildes uz visiem jautājumiem, arī uz maniem jautājumiem atbildes neatradīs. Kipras valdība uzdeva jautājumu, kāpēc šie lēmumi bija tik skarbi, kāpēc trojka to prasīja bet eh, Kipras valdība eh, šo te parādu eh, samazināšanas prasību īstenoja, ko prasīja Trojkar. Un tad, ja prasa Kipras centrālai bankai, tad viņa saka, ka tā bija Eiropas centrālās bankas prezidenta lēmums. Neviens neuzņemas atbildību un vainu bīda viens no otra. Ko vēl darīt? Te runājā ekonomikas eksperti. Viņi noteikti zina arī to, kāda ir Kipras ekonomika pēc parādu apgriešanas. Banku būtībā mums nav. Tās ir 1700 kāda tur gada līmeņa bankas un eh, cilvēkiem ir jāatsakās no braukšanas ar automašīnas, viņiem ir visur jāiet ar kājām, viņiem ir jāatsakās eh, no līdz šim zināmām vērtībām. Vai šādā kontekstā ir iespējama ekonomikas izaugsme, vai arī mēs tikai sapņojam? Eh, paldies! Ole Šmitkungs. Thank you, Mr. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī abiem runātājiem par prezentācijām. Es esmu no ārpus Eirozonas valsts, un varbūt man šodien nevajadzētu nemaz tagad iesaistīties diskusijā, bet tomēr to darīšu, jo, manuprāt, ļoti grūti ir pārakstīt vēsturi akadēmiskajās aprindās vajadzētu izstrādāt alternatīvas idejas, alternatīvos scenārijus, kas notiktu, ja mums nebūtu bijis eiro. 90. gados mums bija tādas ekonomiskās problēmas, ka mēs šo to jau iemācījāmies no šīm kļūdām. Un esmu pārsteigts, ka šeit izskan daži argumenti, uh, par labu tam, ka labāk būtu, ja dažas valstis izstātos no eirozonas. Es tiešām nevaru tam ticēt. Un vai tad tiešām būtu labāk, ja mums būtu vairāk dažādu valūtu Eiropā? Es gribētu piedāvāt kādu padomu. Es esmu par to, lai Zviedrija iestātos Eirozonā, bet es esmu eh, izolēts šajā viedoklī. Bet ko tad man vajadzētu teikt pilsoņiem mājās? Kāpēc eiro ir uh, de, noderīgs Eiropai un dalību valstīm? Bet Latvija ir uh, mazā valsts. Uh, Latvija tagad pēc pāris mēnešiem pievienosies Eirozonai, bet kāpēc tad tas ir labi? Paldies! Un visbeidzot, Liam Onjokungs. Kundze. Liels paldies! Es gribēju uh, pateikties Polam Žorionam uh, par prezentāciju. Ja mēs ieskatāmies uh, skaitļos, tad mēs redzam, ka politika dažās valstīs noveda pie deficīta samazināšanas. Tomēr paralēli palielinājās valsts parāds. Tātad Uh, deficīts samazinās, budžeta deficīts samazinās, bet valsts parāds pieaug. Tas ir paradoxāli. Un būtībā vienīgais, ko var panākt, ir pārstruktūrēt parādu. Tad valstis, kas uh, vēlas uh, saņemt šo, parādu, šo palīdzību, tad jājautā, kāda ir parāda struktūra pašlaik. Ko jūs par to varat teikt? Atvainojiet, saka priekšsētājs Lienjuka kungsam, kungam liels paldies. Vēl uh, eh, Papadopulu kundze. Paldies, priekšsēdētājs. Es ļoti uzmanīgi e, sekoju arī otrā runātāja runai. Es esmu vienās domās ar viņu. Es domāju, ka plāni bija pilnīgi nepareizi. Eiropas Savienība nebija krīzē gatava manuprāt, nav vienotas monetārās politikas. Izaugsmas un stabilitātes fakts, pakts vienkārši nedarbojās. Līdz ar to Eirogrupa manā valstī Kiprā eh, īsteno nepamatotu politiku. To pie, lēmumus pieņēma Eirogrupu, Deizelblūms pieņēma šādus lēmumus. Lai gan Junkara kungs, kad viņš vēl bija priekšsēdētājs, eh, tad teica, ka viņš negribētu izturēties pret Kipru kā gangsteris bet eh, Eirogrupa izmantoja Kipras tautu kā izmēģinājuma trusīšus. Mums ir bezdarbs, eh, MVU eh, slēdz, beidz strādāt un nav nekādu panākumu. Trojkai nebija demokrātiskās leģitimitātes, mums nav caurspīdīguma, pārskatāmības, mēs nezinām, kādi lēmumi tiek pieņemti un kas tos pieņem. Tāpat arī nevienam nav jāatskaitās pret Eiropas vai e, mūsu valsts parlamentu, un palādu samazināšanas nebija, bet bija vienkārši noguldījumu samazinājums. Un līdzīga procedūra bija Grieķijā un citās valstīs. Man ir šāds jautājums. Ja mēs, ja mēs šeit diskutējam par to visu, mums ir jādomā arī par starptautisko valūtas fondu un par to, ka viņam ir jāakceptē tas, ka ir izdarītas kļūdas un vēl vairāk kļūdu uh, pēc pirmā lēmuma Grieķijā. Vācijas kolēģiem es gribu teikt, ka, protams, arī mēs Kiprā izdarījām savas kļūdas. Uh, Mums pašiem vajadzēja pieņemt lēmumus par reformām, bet e, tā attieksme, kāda bija pret mums kā Eiropas iedzīvotājiem, nekāda solidaritātes, pilnīgi negatīva. I I mm. Tad šķiet, ka vēl Langi kungs vēlas izteikties, vai, vai Gonsens kungs. Priekšsētāji, es gribēju vienkārši atgādināt uh, par mūsu reglamentu. Runa ir par metodiku. Bet tagad no, mēs ir, ies, šeit ielūdzām viesus uh, un sākas diskusijas starp deputātiem. Mana pozīcija ir pazīstama. Mēs ielūdzam uh, speciālistus, uh, mēs viņus uzklausām, tad uh, pēkšņi deputāti, kas nekad nepiedalās šeit darbā, izsakās uh, gari un plaši. Tas nav pareizi. Es domāju, ka vajadzētu ļaut uh, mūsu viesiem atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem un jārīkojas kārtīgi. Was, was... Paldies. Jā, e, jums ir taisnība, un mēs tāpat jau aizkavējušies ar diskusiju. Tāpēc došu vārdu mūsu ciemiņiem, lai viņi varētu atbildēt uz jautājumiem. Un ja kaut kas tika pateikts, tad lūdzu to neatkārtojiet vairs. Tad lūdzu vispirms uh, uh, profesors Džorjons un tad uh, Fernandes Mendes, bet jūs varat izvēlēties, kas pirmais runās. Paldies, apstiprināšu to, ko teica Gozes kungs. Mums uzdod jautājumus, uz kuriem mēs varam atbildēt, vismaz daļēji, un uh, Mums vairs nav laika, lai to izdarītu, ja pat lejā gribu uzsvērt sekojošo. Trīs gadus atpakaļ es biju šajā zālē. Es runāju, uzrunāju asambleju, un tas bija krīzes sākumā, kas skāra Grieķiju. Tik piedāvāti arī šeit priekšlikumi Un tagad tiek teikts, ka jā, bija runa par lietām, kuras vajadzēja izdarīt, bet tās netika izdarīts. Tad jautājums ir par šīs asamblējas pilnvaram. Tika izteikti priekšlikumi tajā virzienā, par ko jūs tagad runājat, ko vajadzēja darīt. Un arī viens no tiem eh, bija tas, ka taupība ir viens no sliktākiem risinājumiem. Šo risinājumu pieņēma trojka. Uh, un eh, tie ir elementi, ka, kurus eh, pamato tā pati ideoloģija, kas neņem vērā reālo situāciju. Tas ir viens, un otra lieta balsta visus šos lēmumus uz ekonomisko teoriju, kas arī ir izveidota ideoloģiskā apsvēruma dēļ bez nekāda sakra ar zinātnisko metodu Langenkungam eh, atbildēšu kurš teica, jums jānāk šeit un jāapsaka, ka eh, eh, jautājums ir atrisināms. Bet eh, es teicu, ka mēs nevaram rast risinājumu šajā kontekstā, šajā ietverā situācijā, jo jautājums nebija pareizi uzstādīts jau no paša sākuma. Tātad eh, es runāju arī par, in, par uh, procentu likmēm. Līdzīgs risinājums arī piedāvāja Hans Werner Zinn, eh, profesors un Dīma Solos Hoizers. Viņi ir izcinājuši šo pašu jautājumu dažādos terminos, izmantoja dažādas pierādījumus, nevis izmantojot procentu likmes, bet cits pierādījums, bet nonāca pie tiem pašiem secinājumiem. Uh, apkopoši vienā teikumā. Vai nu eirozona ir vēl maksāt spēj, tādā gadījumā situācija ir nestabila, un vienīgais vien risinājums būtu samazināt eirozonas apmēru maksāt spējīgām valstīm. Vai arī eirozona nav maksāt spējīga, tādā gadījumā, jā, izvēlas vispārīga, tātad vispārīgais defaults nespēja vairs norēķināties. Tātad ņemot vērā pierādījumus, kurus apkopoja šie gudājumie profesori, jūs redzat, ka no 17 eirozonas valstīm ir tikai divas un četras, kuras nav krī, e, krīzēs. Tad Luksemburga, Nīderlande, Vācija, Somija, Somija nav krīzē. Eirozu, ja mēs runājam par Eirozonu, mēs runājam par šīm valstīm. Jāzina, ka jums ir citi pierādījumi, citi argumenti, vai Langenkungs, Austrija, jā, Austrija, ne arī Bēļģija ir uh, mīnusos, Austrijas robežas, eh, Francija ir mīnusos, Austrija mīnusos, arī citas valstis. Iepazīstieties ar skaitļiem no šī Target 2. Otrā mērķa ir tikai četras valstis plusā un 13 mīnusā. Labi. Nu, de nevajadzētu mums tas satraukumu no deputātiem. Tagad Fernando kungs. Jā, paldies, atvainojos, jo es nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem, kas man uzdot, ņemot vairāk, ka maz laika ir manā rīcībā. Uzsvēršu galveno. Pirmkārt, atvainojiet, runātājs mums nevajadzētu šeit jaukt ka valsts, kurām ir deficīta bilants, nenozīmē, ka valstis ir krīzē. Tātad ir valsts, kuras ir nepārtrauktā eh, bilants deficītā, maksājuma deficītā, bet, nu, tur ir viss labi no izaugsmas, no darbinātības un arī parāda atmaksas ziņā. Un otra lieta par solidaritāti. Mans galvenais uh, arguments šodien bija par to, ka šī nav solidaritātes krīze, nē, šī ir krīze, pa, kas skar Eiropas monetāro savienību. Tam nav nekāda sakara ar solidaritāti. Solidaritāte ir masveida vārds, kuru daudz izmanto, bet šeit mēs runājam par to, uh, kā padarīt Eiropas monetāro savienību monetāru zonu, tā, tādu monetāro zonu, kas ir efektīva un darbojas, un lai tajā būtu tāds sastāvdaļas, kādas ir arī citās monetārās zonās, ECB, kas var pārvaldīt monetāro politiku visā zonā, bankas savienība, kas darbojas kā bankas sistēma, kā vienota bankas sistēma, kad ir uh, problēma ar vienu banku, tad viss ir uh, zonas bankas, uz kurām attiecina tos pašnoteikums, uh, eh, kur arī ar kuriem sadā viena rezolūcijas iestāde, uzraudzības iestāde, tam nav nekad sakara ar solidaritāti. Nē, šiem ir sakars ar stabilu Eiropas monetāro savienību, banku savienību. Šeit nav solidaritātes problēma. Nē. Šeit ir runa par eh, jebkuras Eiropas monetāras savienības uh, darbību pasaulē nepieciešamām uh, elementiem. Arī taupībai te nav nekāda sakara. Nu labi, nekas nav nekāda sakara tā vispārīgi. Es uh, neesmu redzējis tādu krīzi, kur nevar atstāt ar taupību. Ir nepieciešamā fiskālā konsolidācija, lai varētu atmaksāt naudu kreditoriem. Nav iespēja iziet no taupības. Eiropā ir nepieciešama fiskālā konsolidācija. E, fiskālā parāda līmenis Eiropā, ne tikai Spānijā. Šis līmenis nebūs ilgspējīgs. Mēs dzīvojam vienkārši ļoti privileģētā situācijā. Uh, Un daudzi pasaulē joprojām uzskata, ka labākā lieta dot naudu Eiropiešiem, lai uzturētu mūsu labklājības sistēmu. Tas nevar turpināties, tas jau sasniedz savus, eh, savus robežas. Parāda līmenis ir pārāk eh, liels, tas var tikai mazināties tas, kā mēs papildus vēl tam piedzīvojam krīzi, tas tikai sarežģīja šo problēmu, bet tā nav problēma sakne. Vēl viena lieta, atvainojiet, izteikšos spāniski. Man ir jāpasaka arī kaut kas spāniski, jo eh, tika pieminēta situācija Spānijā vairāk kārt. Man ir svarīgs šāds punkts. Spānijā daudz, kas patiešām ir izdarīts slikti, bet eh, krīze eh, ir nepilnīgas monetārās savienības rezultāts, bet tomēr ir arī tā, ka Eh, Spānijai bija ekspansīva budžeta politika un tas gadiem ilgi. Nav tā, ka šodien mums būtu darīšana ar vairāk nekā 100% par, eh, parādiem, banku rekapitalizācijas izmaksām, lai citētu komisiju eh, vai SVF, jau šie skaitļi bija palādāk lieli. Valsts parādam ir runa par to, ka mm, nekustamo īpašumu burbuļa laikā gūtos ienākumus sajauc ar citiem ienākumiem, kur ir nepieciešami sociālās sistēmas finansējumam. Jā, to būtu varēju, te būtu varējusi palīdzēt eh, monetārā savienība. Jautājums, eh, vai, kā būtu bijis, ja mums nebūtu bijis eiro, Spānijai nebūtu bijusi iespējama tāda izaugsme neto bilance, jebkurā gadījumā, Spānijas gadījumā bija pozitīva, bet tas nenozīmē, ka nebūtu bijis kļūdu gan budžeta politika Spānijā, karte ir skarta, gan arī e, Eiropas Savienības e, fiskālās institūcijas. Un es gribētu citēt Prodī no 2001. gada. 2001. gadā viņš Eiropas parlamentā viņš teica, ka e, es esmu pārliecināts, ka eiro mūs piespiedīs ievest jaunus naudas politikas instrumentus. Pat labam to nevar izdarīt. Will be adopted. Tad būs krīze un tiks pieņemti jauni politiskie rīki. Šī ir krīze, bet politiskā rīki nav pieņemti gana ātri, un mēs varam iekulties jaunā krīzē. Un atkal 2020. gadā apgaismotais politiķis nāks un teiks, ka 2012. gadā mēs palaidām iespēju atrisināt krīzi. Right, well, Lielas paldies! Paldies! Um, par šo pirmo paneļa diskusiju. Diemžēl es nevarēju visam te sekot. Liels paldies kolēģiem, kas novadīja šo pirmo diskusiju manā vietā. Tagad pievērsīsimies otrajai paneļa diskusijai - konkurētspējas un izaugsmes atjaunošana un sociālā dimensija. Divi runātāji. Pirmais ir analīzes uh, departamenta uh, OFCE Xavier Tambo un arī Tulūzas universitātes profesors Žils Ampol. Tad es došu vārdu vispirms abiem mūsu runātājiem, tad desmit minūtes katram. Tambo kungs, jā, paldies, liels paldies, priekšstādātāji. Es gribētu pievērsties konkurētspējas un izaugsmas atjaunošanai, bet, protams, runāšu arī par sociālo dimensiju, kā tas ir noteikts mūsu diskusijas nosaukumā. Un būtībā mana ideja ir ļoti vienkārša. Mēs pašlaik novērojam uh, augu deflācijas procesu vairākās Eirozonas valstīs. Es uzstāšu, ka pašlaik runāja tikai par algu deflāciju, nevis par deflāciju kopumā. Un tā tiešām ir diezgan nopietna atšķirība. Algu samazinājums, algu deflācija e, ir process ar ļoti nopietnām sekām. Un mums pret šo procesu vajadzētu cīnīties. Ja mēs to nevarēsim novērst, tad pastāv risks, ka krīze paliks, ka šī krīze aizkavēsies mums vēl vairākus gadus. Ir, protams, jau panākumi pēc krīzes, piemēram, ir samazināts uh, budžeta deficīts vairākās valstīs, un tikai Francija pašlaik ir valsts ar reālu uh, bilances deficītu. Pārējās valstis ir samazinājušas uh, Uh, savu deficītu, jo īpaši dienvidos. Tas tiešām ir ļoti labs sasniegums Eirozonā, bet es gribētu teikt, šis risinājums nav ilgtspējīgs. Mums vajadzētu darīt vairāk, lai šo uh, pozitīvo rezultātu nostiprinātu. Uh, citādāk nākotne nemaz nebūs tik rožaina. Jāatzīmē arī ka valstis, kur ir uh, uh, pārpalikums, kur ir tekošā konta pārpalikums, uh, tas vēl nenozīmē situācijas uh, kopējo izmaiņu jauno līdzsvaru uh, eirozonā. Galvenie faktori, kas skaidro deficīta samazināšanos, ir saistīti ar pieprasījuma samazināšanu. Uh, Tas izriet no taupības pasākumiem. Un uh, daži domā, ka uh, šis taupības tā īsti nebija vai nav citu iespēju taupību piemērot. Bet ja mēs ieskatīsimies, kā tad ir ar fiskālajiem ieņēmumiem, mēs redzam, ka situācija ir negatīva un fiskālie multiplikātori ir ļoti augsti. Rezultātā Kā es teicu, pieprasījums ir samazinājies, IKP samazinās. Un tas e, nozīmē arī, ka mazinās deficīts e, vairākās dienvidvalstīs. Kas vēl notiek pašlaik? Tad es pieminēju algu deflāciju. Šī algu samazināšana Eh, ir notikusi galvenokārt Dienvidē Eiropas valstīs - Grieķijā, Portugālē un pat Īrijā, kas nav īsti Dienvidu valsts, tur mēs uh, redzam, eh, ka uh, tiek samazinātas nominālas algas, tad līdz šim mēs nekad neesam neko tādu piedzīvojuši. Tādās valstīs kā Spānija Mēs uh, līdz krīzes laikiem piedzīvojām ļoti dinamiskās algas, un arī Spānijā nominālās algas, sākot ar 2009. gadu, samazinās. Ja jūs uh, mēģināsiet to izskaidrot, tad ir kāds faktors, kas ir uh, ļoti vienkāršs - bezdarba pieaugums. Bezdarbs Uh, protams, iegrožo algu pieaugumu. Tas nav nekas pārsteidzošs. Tā ir pilnīgi parasta parādība. Un mēs uzskatām, tātad parasti kā algas un cenas ir diezgan stabilas. Bet, kad pieauga bezdarbs un turās augstā līmenī uh, ilgu laiku, tad algas uh, sāk samazināties. Uh, vispirms uh, reālā pirktspēja un tad arī nominālās algas Jūs to atradīsiet. Uh, manā prezentācijā tur ir arī uh, tabulas un īpaši trešajā uh, tabulā jūs redzat, kā sasaistās uh, bezdarbs un augu samazinājums. Pie kā tas viss noved? Vai augu deflācija ir laba lieta vai nē? Viens pozitīvais faktors ir tas, ka tas uzlabo konkurētspēju. Un jūs varat iedomāties, kā var uh, pielāgot reālās apmaiņas līkmes uh, eirozonā un ārpus tās. Tad pašlaik, protams, mums ir vienota valūta un fiksētā uh, valūtas likme. Šis valūtas kurs uh, netiek mainīts, bet algas, jeb inflācijas pielāgošanās uh, ļauj uh, uh, šo uh, kursa maiņu realizēt. Tātad konkurētspēja pieaugs, tas ļaus veicināt izaugsmi, izaugsmi savukārt mazinās bezdarbu un viss normalizēsies. Mums ir vēsturē vairāki piemēri, kas rāda, ka šāds pozitīvais scenārijs nenostrādā. 30. gados Eiropā tā tas notika. E, Japānā arī dzan. Tas nestrādā. Bet kāpēc? Tāpēc, ka ja kāda uh, valsts Eirozonā uzlabo savu konkurētspēju, tas nozīmē, ka tā savu algu deflāciju pārnes uz citām valstīm. Un uh, labums var tikt gūts tikai tad, ja šī al, šis algu samazinājums paliek vienā valstī. Tātad Eirozonā kopumā mēs šo efektu nevaram sasniegt. Ja mēs runājām par uh, reālajām kursa izmaiņām Eirozonā, tad būtībā visām valstīm beigu beigās būs jāpielāgojas notiekošajam Vācijā. Uh, tas ir pareizi, un tas tā notiks. Bet pat Vācijā, piemēram, var novērot zināmu algu deflāciju tā koncentrējas uz zemo algu sektoru, bet tā pastāv, kad alga samazinās. Es pie tā vēl atgriezīšos. Bet kādas sēkas tam būs, par to mēs vēl parunāsim. Un ko jūs vēl varat sagaidīt no algu samazināšanās? Tad algu samazināšana palielina parādu slogu uz uh, maisainiecībām, kas izjūt Eh, šo algu samazinājumu. Tas nozīmē, ka eh, reālās algas eh, samazinās un tad privātie parādi pārvēršas beigu beigās par valsts parādiem, jo tie nevar tikt apmaksāti. Tad beigu beigās mēs nonāksim pie neilgspējīgiem valsts parādiem. Lūk, te jums suverēnā parādu krīze. Un tas viss sākas ar algu uh, deflāciju. Ceturtais uh, piemērs, ceturtā um, bilde šeit uh, manā prezentācijā, to atspoguļo Spānijas gadījumā. Jūs uh, redzat, kā Visi pielāgojumi šeit nav nesuši uzlabojumu, tieši pretēji. Un vēl algu deflācija palielinās nelīdzsvaru. Darba tirgus uh, Eiropā uh, paliek duāls. Deflācija lielāku spiedienu nozīmē zemu algu sektoram nekā uh, augstāku algu sektoram. Tas ir pēc definīcijas tā, jo runa ir par algu deflāciju, nevis deflāciju kā tādu. Tātad šis nelīdzsvars parādās. Stiglīca paradoks, kā mēs to saucām, nozīmē nelīdzsvaru kā vienu no krīzes izpausmēm. Bet krīze palielina nelīdzsvaru. Krīze ir radusies no nelīdzsvara, bet arī palielina nelīdzsvaru. Kāda tad ir alternatīva augu deflācijai? Vai mēs varam pret to cīnīties? Tad 2013. gadā uh, bija pētījums, kas uh, norādīja, ka jā, mēs sadalīsim uh, taupību, tad vidējā uh, termiņā mēs varam sagaidīt uh, labāku situāciju. Ja jums izdosies labāk kontrolēt parādus un uh, kontrolēt uh, bezdarbu, uh, tad tas uzlabos situāciju. Bet ilgtermiņā, ja mēs vēlamies ilgtspējību, uh, tad to var panākt. Īstermiņā ilgspējību panākt nav iespējams. Īstermiņā mēs panāksim tikai pretējo. Tad kādi būtu mani priekšlikumi? Vispirms nominālais pielāgojums darba tirgu. Mums vajadzētu definēt minimālās algas, at minimālo algu normas. Tā būtu visai sarežģīta sistēma. Uh, Eh, katrai valstī tas nozīmētu savu minimālo algu sistēmu, un to mēs varētu izmantot kā instrumentu, lai panāktu divus mērķus. Pirmkārt, apstādināt šo val, eh, algu uh, samazinājumu. Un tad uh, vidējā termiņā var izmantot uh, šo instrumentu, lai līdzsvarotu uh, tekošo kontu un, uh, lai panāktu, ka deficīta valstīs būtu iespējas nepaukstināt minimālās algas tik ātri, tad, kā pieaug uh, darba ražīgums. Tas nozīmētu uh, labāku konkurētspēju bet, kā es teicu, tas ir iespējams vidējā termiņā, un tas ļautu mums atrisināt tekošā konta nestabilitāti un nelīdzsvarotību. Paldies! Tagad uzklausīsim uh, profesoru Sempolu, lūdzu. Yeah, Paldies! Um, so let me read my statement. Nolasīšu savu runu. Te ir divi veidi mērķi pielāgošanas valstīm. Viņiem ir īstermiņā jāsamazina valsts administrācijas izmaksas, lai varētu nodrošināt fiskālo ilgspēju. Ilgtermiņā viņiem ir jāpalielina potenciālās um, rezultātu, izmantojot struktūrālās uh, reformas. Tātad finanšu krīzē norāda, ka šīs ekonomikas vēl nav uh, atvesļojušās. Portugālē, Grieķijā, Spānijā bezdarbs ir rekorda augsts. Un arī valsts pārāds situācija nav īpaši rožēna par spītsāpīgiem uh, uh, risinājumiem, kā tiek meklēti. Bet nu ir arī šī pielāgošanas uh, struktūrālā stratēģija. Uh, kur ir jāievēro dažādas politiskās, politiskie nosacījumi. Tā tad ir jākoncentrējas uz eksportu. Jāsamazina arī reālā valūtas maiņas kurs. Vienīgā alternatīva ir algu, nominālo algu fleksibilitāte. Dažās valstīs Nesmu pārliecināts, var te pilnībā piekrist kolēģim pa labi, bet, nu, tas tāds datu jautājums Portugālē, piemēram, tas ne, šķiet nenotiek, man liekas, Portugālē stagnē algas nevis krīt. Kamēr citviet Grieķijā, piemēram, novērojams nu, sāpīgs process ar politisko risku. Vieliktermiņā, lai palielinātu mudinājumu strādāt, jāpārdomā arī labklājības eh, dāsnums. Uh, Bet nu te ir runa par politiskām platformām, kādas uh, pārdod politiskās uh, partijām elektorātām jau desmitiem gadu. Lai uzlabotu konkurēt spēju, ir jāsamazina šķēršļi, lai varētu iekļūt preču tirgos, taču šie šķēršļi nāk par labu interesētām grupēm, kas ir pret uh, deregulāciju. Tad, nu, tādējā tiek samazināta arī politiķi iespējas rīkoties un uh, Vēl jo vairāk ir nepieciešams nāk klajā ar pēc iespējas labāk pielāgoto struktūrālo pakotni. Šodien uh, iesaistītie īstenotie pasākumi, lai sasniegtu šos mērķus, no, lai varētu uzlabot budžeta situāciju īstermiņā un arī ilgtermiņā īstenot struktūrālās reformas. Uh, Taču, ja mērķi vienkārši tiek ignorēti, lai struktūrālai pielāgums būtu veiksmīgs, ir nepieciešams divas lietas. Ir jāizvairās no tādiem politiskiem pasākumiem, kas konsolidē kontus īstermiņā, bet kam ir negatīva ietekmes konkurētspēju un produktivitāti ilgtermiņā. Un tad mums arī nepieciešams izvairīties no tām reformām, kas veicina konkurētspēju produktivitāti ilgtermiņā, bet kam ir negatīva tieša tūlītai ietekmes ekonomisko aktivitāti vai arī uz uh, fiskāliem ienākumiem. Tad, ja mēs to visu ignorējam, tādā gadījumā reformas var būt ļoti neveiksmīgas jo pakotnēs uh, elementiem būs negatīva ietekme uz ekonomikas īstermiņu un ilgtermiņu rezultātiem. Tagad uh, ap, mm, arī minēšu dažas struktūrālās reformas uh, aspektus programmu valstīs. Arī runāšu par vispārīgiem reformu pakotnes elementiem Portugālē, Grieķijā, Itālijā un tad arī raudzīšu, kāda ir konsekvence attiecībā uz īstermiņa, ilgtermiņa uh, laikā. Nāsmu eksperts, bet, nu, reformas varbūt var piemērot arī citur. Runājot par īstermiņu fiskālo pielāgošanu, prioritāte ir jāparedz uh, izdevumu samazināšanas pasākumiem, tātad pretēji pieaugušiem izdevumiem. Tad arī ir uh, Eh, jādomā par nodokļu slokam ar ilgtermiņā, bet negatīvi ieknu uz ekonomiku. Tad arī mēs zinām, ka eh, tax compliance arī sniedz savas priekšrocības. Tas ir arī šajās pakotnēs, kas ir paredzēts visās programmas valstīs. Eh, nodokļu iekasēšanai jāļauj saņemt tos pašus, tās pašas summas, bet ar zemākām procentu likmēm Taču, jā, tātad arī šādi fiskālie pasākumi nodarīt kaitējumu ilgtermiņā. Portugālē arī uh, samazināts algas šī reforma. Noteikti ilgtermiņā arī palielināt produktivitāti. Es tomēr uzskatu, ka to vajadzēja pārlikt uz vēlāku laiku. Tūlītējai ietekme nozīmē, ka recesijas vidū vienkārši tiek slēgts eh, darba vietas un eh, tās neļauj sasniegt mērķus. Tam būs arī visai maz ietekmi uz darba vietu raš, radīšanu, jo eh, darbiniekiem pārsvarā ir uz laiku noslēgtie līgumi. Tad simetriski arī ir mēģinājumi aplikt ar nodoklī pagaidu līgu laiku līgums Tas var būt liederīgs solis. Taču īstermiņā tas var ievērojami samazināt darba vietu radīšanu un atgūšanos. Otrs puses, un tā ir tāds pozitīvāks piemērs, ir šis collective bargaining Portugālē, kas ierobežo arī automātisku algu uh, Eh, vienošanos eh, paplašināšanos visiem sektoriem, jo īpaši, kad šos vienošanās pārākstā arotbiedrības, ko pārstāv minoritāri eh, darbinieki un cerēts ilgtermiņa izsēņu perspektīvu Itālijā. Ir arī tad vēl līdzīga reforma un arī ilgtermiņā tas samazinās arī nodarbinātības rādītāju. būs vēl diferencēšana. Īstermiņā ir vieglāk saņemt nepieciešamo uh, algu moderācijas līmeni, lai atgūtu ārējo bilanci, samazināt bezdarbu atpakaļ uz pieņemiem līmeņiem. Jā, piebilst, ka Portugāls gadījumā, manuprāt, ka ar to nepietiks, jo nepieciešamais pielāgojums algu jomām ir apmēram 20% nominālo algu samazinājums. Manuprāt, to varētu saņemt tikai ar devaluāciju, bet tātad tas to liedz dalība Eirozonā. Lai tātad uh, samazinātu krīzes tūlītais ietekmes, uh, samazinātu bezdarba rādītāju, Grieķija pašlaik uh, paplašina savu sociālo drošības tīklu, tur ir apmācības, uh, ganātatie ienākumi, veselības aprūpe, šīs programmas investē Eiropas struktūra fondi un Pasaules banka. Ir saprotami šie pasākumi, ņemot vērā politisko kontekstu, taču tas nav īpaši saprātīgi. Šis relief jobs nav īpaši efektīvi. Uh, Un eh, tas var radīt tādas eh, nabadzības lamāts. Grieķi varbūt nevar atļauties sociālās aizsardzības eh, līmeni, kāds ir Skandināvijas valstīs. Es domāju, kā tas norāda to, kā nabadzība ekonomiskā situācija var radīt politisko atbalstu politikā, kuriem ilgtermiņā būs negatīvas sekas ekonomikas attīstībā. Tā varētu eh, par aizsargātajām profesijām, kas arī ir Itālijas, Grieķijas reformas pakotne. Tam vajadzētu būt eh, labam pozitīvai ietekmē ilgtermiņā, īstermiņā, ilgtermiņā. Tad, tad eh, tas būs efektīvāk arī no izmaksu viedokļa īstermiņā. Varētu samazināt vienkārši bezdarba rādītājs. Noslēgumā Man jāteic, ka esam tādā situācijā, kur krīzes dēļ valstīs īsteno reformas, kurām ir divi mērķi - ilgter, īstermiņš fiskālā konsolidācija, ilgtermiņš stimulējam potenciālos rezultātus, taču arī ir jādomā vairāk par ilgtermiņa uh, ietekmi, pie, pieņemti pasākumi, kuriem ir jābūt efektīviem īstermiņā. Gan nu arī par struktūrālām reformām, kurām jābūt efektīvām ilgtermiņā. Thank you very much. Liels paldies. Tagad ir jau gatavs runātāju saraksts. Sekretariāts eh, to sagatavoja. Tagad nolasīšu visus runātājus. Ja kādu piemērsīšu, tad lūdzu no, nu, pateiksiet. Marta, Theodore Siklakis, Philippe Lambert, Zana Gomez, Liam Wangok, Jürgen Klut and Nick Griffin. Anybody else? Vai vēl kādu piemirsusi? Paproptis kundze. Vai visi? Un Langi kungs. Mēs jūs pievienosim tad sarakstam beigās. Vēl kāds? Kas te ir? Es nevaru nolasīt uh, jūsu kartīti. Labi, tad nevairāk kā divas minūtes katram runātājam un lūdzu centieties uzreiz uzdot jautājumus, citādāk uh, jūs riskējat, ka es jums izslēgšu mikrofonu. Suzana. Lielas paldies priekšsādātāji. Es gribētu uzsvērt, ka Eiropas uh, Savienībai Ir jau ļoti svarīgs mehānisms, ko var izmantot, lai dalību valstis uh, iegrozītu pareizajā virzienā. Bet, protams, mēs nedrīkstam apdraudēt uh, dzīves standārtus. Šis, šie instrumenti ir pārmērīga deficīta procedūra un Eiropas pusgads. Protams, taupības pasākumi ir svarīgi, bet Mums vajadzētu tiešām drīzāk šeit runāt par vidēja termiņa satvaru. Dalību valstīm jāpanāk izkļūšana no šī uh, uh, aburtā loka. Nepieciešams veicināt attīstību un izaugsmi, lai varētu uh, krīzi pārvarēt, neapdraudot uh, dzīves standartus. Un es gribētu zināt, kā atrast uh, pareizo līdzsvaru starp taupības pasākumiem un vajadzību stimulēt patēriņu un konkurētspēju. Tāpat gribētu zināt, kā panākt labu līdzsvaru starp fiskālo konsolidāciju un um, uzņēmējdarbības vīdi, uh, Tā taču jāuzlabo, jo īpaši MVU jāuzlabo izglītība un darba tirgus, jāpanāk uh, elastīgāks darba tirgus. Tāpat gribētu zināt, kā vajadzētu mainīt fiskālo politiku, lai panāktu uzlabojumus. Jo, manuprāt, tikai kombinējot visus šos pasākumus, mēs varēsim reālas izmaiņas panākt un deficīta situāciju pārvērst pārticībā bet mums jālūkojas, kā mēs to praktiski īstenosim. Paldies, eh, Kreiksa kundze. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Es gribētu uzdot šādu jautājumu, un tā ir saistīta ar mana kolēģa teikto mēs eh, meklējam līdzsvaru starp taupības politiku Eh, piemērošanos taupības politikas kontekstā un no otras puses eh, ne, ekonomikas izaugsmes nepieciešamību. Tāpēc arī mans jautājums ekspertiem. Es sapratu, ka ir zināmas iebildes pret līdzinējiem pasākumiem Eh, kur eh, vairāk bija runa par eh, fiskālās piemērošanās programmu. Ko jūs kā eksperti ieteiktu? Kā būtu jārīkojas? Pašreizējās politikas ir jāveido ilgtermiņa kontekstā. Tādā veidā valstis atgūs pamatu zem kājām viņas patiešām varēs eh, piemēroties un izpildīt priekšnoteikumus, vai arī šie te pasākumi ir jāmaina absolūti, lai atjaunotu līdzsvaru Eiropā. Mm, tam arī ir jābalstos uz izaugsmu krīzes valstī. Uh, Paldies, Anīpa Dimāta lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Eh, tēma, par kuru mēs runājam saistībā ar šo te paneli, Eh, saistās ar jautājumu, kā sasniegt ekonomikas izaugsmi un panākt konkurētspēju, ņemot vērā sociālo dimensiju. Eh, Grieķijas programmas eh, darbojas jau trīs gadus, bet rezultāts ir tāds, ka konkurētspēja gan ir uzlabojusies, bet tomēr valda plaša recesija. Šī rezultā, tā visa rezultātā tiek ignorēta uh, sociālā dimensija. Eh, līdz ar to arī politiskai stabilitātei netiek pievērsta nekāda vērtība. Es gribētu teikt, ka mūsu viesu runas bija ļoti interesantas. Tambokungam mm, bija divas piezīmes, ka tas ir svarīgas Grieķijai. Jūs teicāt, ka ekonomiskā Mm, atjaunotne nedrīkstēja notikt e, tādā veidā, ka visam vajadzēja notikt īstermiņā, bet vajadzēja koncentrēties uz ilgtermiņu, lai nebūtu tik dramatiski pasākumi un tik dziļas sekas. Bez tām arī fiskālai e, atvesļošanai bija jānotiek e, ilgtermiņa kontekstā. Un e, tieši šīs piezīmes ir pretrunā ar Grieķijas programmu. Vai Grieķijas programma e, būtu nepareiza? Un konkurētspēja, kas ir uzlabojusies, e, vai šāda konkurētspēja patiešām var ilgtermiņā uzlaboties, ja bezdarbs ir bez 30%? Thank you very much. Liels paldies. Sikrākis kungs. Eh, Kilakakis labo runātājs. Ļaut, ļaujiet man sākt uzreiz ar jautājumiem un pēc tam pievērsīšos analīzei. Pirmais jautājums. Kā jūs vērtējat uh, cilvēku kapitāla problēmas, ja cilvēki uh, paliek bez darba 4-5 gadus? Uh, cik lielas izredzes viņiem pēc tam atrast darbu? Un tad otrais jautājums. kā tas ietekmē ražošanas kapacitāti, ja 4 vai 5 gadus netiek veiktas nekādas investīcijas. 4 vai 5 procentu atšķirība procentu likmē pašlaik pastāv starp Grieķiju un Vāciju, un šī atšķirība nozīmē, ka jebkādas investīcijas no ekonomikas skata punkta ir neracionālas. Tad es gribētu vēl zināt, kā jūs vērtējat kredītu pieejamības samazināšanu krīzes laikā un arī pēc krīzes periodā. Vai ir iespējams vispār atgūties no krīzes, ja nav kredītu? Tad, ja jūs uh, vārdī atgriezīsiet visas četras kājas un uh, ļausiet viņai tagad lēkt, kur viņa tālu aizlēks, pagrūt tas būs. Un tad jūs runājat par ienākumiem. Jūs runājāt par to, ka nevajadzētu tik daudz koncentrēties uz ieņēmumiem, bet jāsamazina izdevumi. Trojka mūsu valstī ļoti, uh, tā, uh, ļoti izteikti pievērsās ieņēmumiem. Mēs tagad 53% no IKP tērējam, tad Zviedrija plus tā teikt Un joprojām 2012. gadā mēs izterējam tikai 50% no valdības izdevumiem. Bet kā tad ir? Vai vajadzētu šeit pielāgojumu lielajiem nodokļiem vai mazajā attiecībā. Filips Lamberts, paldies priekšsēdētāji. Es izteikšos uh, franču valodā un mans jautājums ir vērsts profesoram Sanpolam. Es domāju, ka būs vienkāršāk. Jūs inženieris un jūs uh, runājāt par konkrētiem tādiem apgalvojumiem savā prezentācijā. Es pievērsīšos uh, zinātniskajam pamatojumam, nerunāšu par politiku. Pirmkārt, tik tikko kolēģis uh, runāja par izdevumiem un ieņēmumiem. Bet jūs teicāt, ka vajadzētu samazināt izdevumus, tāpēc, ka uh, fiskālo slogu palielināt jau nozīmētu negatīvo uh, attīstību ilgtermiņā. Tas būtu negatīva ekonomikai. Un es gribētu jautāt ļoti vienkāršu lietu. Tātad, ja mēs uh, sakām, ka tirgus ir labs resursu avots, valsts ir slikts uh, resursu avots, bet kas šo teizi pierāda? Kādi jums ir konkrēti pierādījumi? 2008. gadā krīzes laikā mēs uh, redzējām, ka uh, šī krīze izraisījās tāpēc, ka mums bija šī uh, nekustamā īpašuma uh, krīze, bija šis burbulis, un mēs uh, novirzījām līdzekļus, lai šo burbuli risinātu kas nozīmē, ka valsts nepareizi pārvaldīja šos līdzekļus. Bet šādā gadījumā taču uh, privātais sektors nevarēja novērst šīs kļūdas. Bet vai tas tiešām jūsu tēzes pierāda? Un es gribētu zināt, kādi ir pierādījumi. Otrais jautājums par darba tirgu. Es arī esmu inženieris, tāpēc kā jūs Un, ja es pareizi uh, sapratu jūsu teikto, uh, tad šī uh, algu samazināšana, šī algu uh, deflācija, ko jūs pieminējāt, uh, kas ir saistīta arī ar sociālo aizsardzību, tātad, ja mēs uh, palielināsim nodarbinātību un samazināsim bezdarbu, kas būtībā nav īsti tas pats, bet tad, ja mēs to panāksim, tad kaut kādā brīdī kad uh, visi Eh, piemēram, pilsoņi būtu vergi, tad mums būtu sabiedrība bez bezdarba, ar pilnīgu nodarbinātību. Bet es gribētu zināt, kādi ir zinātniskie pierādījumi, kas eh, atbalsta jūsu tēzes par darba tirgu. Paldies! Okay, and now... Paldies! Anna Gomeša lūdzu. Thank you. I must... Liels paldies! Jautājums profesoram Sanpolam. Eh, vakar Portugālē tika prezentēts ILO ziņojums. Tajā ir pateikts, ka pielāgošanās programma eh, samazina algas un iznīcina nodarbinātību, un šī, pro, šī programma būtībā pati sevi grauj. Portugālē uh, algas samazinās, nevis tiek iesaldētas. Mums nav minimālās algas. 485 eiro ir minimālā alga, bet būtībā ir, tas ir samazinājums par 4,7% pēdējos divos gados. Tagad ir samazinājums par vēl 10%. Un tad, piemēram, uh, uh, diplomāti, kuriem alga ir 3000 eiro bijusi 11. gadā. Tagad šiem diplomātiem ir uh, uh, 2500, 20% samazinājums. Tas nav tas, kas atgriezīs izaugsmi, tas neuzlabo konkurētspēju, tas nerādīs arī jaunās vietas. Tas nozīmē tikai sociālās aizsardzības iznīcināšanu, imigrācijas veicināšanu un nabadzības veicināšanu. Šis uh, darba organizācijas ziņojums rāda, ka viena no septiņām darba vietām pēdējos divos gados tika iznīcināta pie mums. Imigrācija ir pieaugusi. Desmit tūkstoši jauno cilvēku, kvalificētu cilvēku, kas dodas ārpus valsts katru mēnesi. Tā ir realitāte. Un tas notiek uh, tā, ka tas tikai palielina nelīdzsvaru, imigrāciju un iznīcina uzticību Eiropai. Paldies, saka priekšstādē, bet nav skaidrs, kāds bija jautājums. Um, um, uh, uh, man, man ir jautājums katram ekspertam, viens jautājums. At, uh, Ksavieris uh, Tambo runāja par augu samazinājuma perverso es, aspektu kad mēs uh, raugāmies uz praksi, tad uzņēmumi parasti saka, nu jā, uh, mums ir problēmas uh, tāpēc, ka uh, ražīgums samazinās, ne jau tāpēc, ka algas pieaug vai samazinās. At, at vai ir iespējams uh, uzturēt algas, uh, nemazinot pārmērīgi uzņēmumu peļņu un izdzīvošanas iespējas. Un tad otrais jautājums San Polkungam. Jūs runājat par divām hipotēzēm. Pirmā, kā multiplikātori būs nulles līmenī, un tas, kā līdzsvars tiks atkal panākts. Bet es gribētu zināt, kādi ir zinātniskie pierādījumi par labu tam, ka šīs hipotēzes ir patiesas. Liels paldies! Jurgens Klūte, lūdzu. Danke, Sharon. Paldies. Te ir nu, saimnieciskie jautājumi, kas izvirzās priekšplānā, tomēr no sākuma es gribētu izmā, norādīt uz to, ka līdšanējie pasākumi krīzes apkarošanai, eh, protams, ir bijuši ar politiskām sekām partijas, labējās partijas, kuras gribētu sagraut Eiropas eh, Savienību, ir gļūšas eh, lielu atbalstu visā Eiropas Savienībā. Bet mans jautājums ir Tim Bokungam pamatā. Mēs runājam par konkurētspēju Man liekas, ka tas ir mazliet pārāk abstrakti, kā, ko mēs sakām. Es esmu bijis gan Grieķijā, gan Portugālē, un man uzkrita dažas lietas, e, par kuru mēs nevaram, kuras nevar atrisināt ar abstraktu konkurētspēju. No vienas puses šajās valstīs nav attīstīta industrializācija, un ja tā nav industriālās bāzes, tad viņas nevar būt konkurētspējīgas rūpniecībā. Viņām ir jārada bāze, bet kā šeit radīt ražošanas bāzi? Otrakārt ir eh, vairākas arī lauksaniecības uzņēmumi, gan eļas, gan vīna ražošanas abās valstīs. Eh, tas attiec arī uz Kipru. Viņām nav pieejas vienotajam tirgam, jo saražotā daudzums ir pārāk mazs un eh, lielie patērētāji to nepieņem vai nevar, ne? Tak ir tā. Tā ir vēl viena problēma. Uh, Bet ir vienkārši daudzas ražotnes, kuras ražo pārāk maz, lai iekļūtu tirgus apritē. <clears throat> Tas nozīmē, ka ir jāiedarbojas uz ražošanas struktūrām un jādomā, kā mainīt ražošanas struktūru, lai vispār piedalītos šajā tirgu. Un par šo es neko neesmu dzirdējis, tā kā es labprāt dzirdētu jūsu vērtējumu par šo problēmu situāciju. Paldies! Thank you very much. Uh, Paldies, Nīts Grifins. Thank you. Uh, two very interesting points. Divi komentāri. Tad atgādinājums par to, ka šeit mēs runājam par mākslīgu krīzi, kuras uh, mērķis tā tad uh, ir veidot šo savienību ar cinisko prodī citē, citātu. Uh, Un tad pa Dienvidu Eiropas situācijā tas pats notiek arī apvienotā karalistē, arī manas vēlēšanas apgabalā uh, nabadzīgākajos rajonos, kur ir uh, zemes algas, konkrēts ietekmes konkrētiem cilvēkiem brīt apvienotā karalistē. Arī novērojam šādu situāciju. Un tad arī ir uh, Arī mans vēlētājs arī norāda kādu šokējušu ziņu par to, ka nozīmē taupība. Tā ir vēstule kādam, kuru arī drau, kuru, kuram, kur draud izlikt no mājas un ka viņa tiks arī atņems bērni un uh, cilvēki ir uh, absolūti izmisoši, viņi prasa palīdzību un uh, kā izdzīvot un arī jautājums kā šī krīze, kuras mērķis ir izveidot vienoto valūtu un tad Eiropas monetāro savienību, kā tas ietekmē konkrētas ģimenes konkrētā pasaulē. Jautājums, cik ilgi jūsuprāt tas ilgs pirms cilvēks atcelsies? Tāpēc doplokundze. Afganistan. Um, yes? Es e, teicu, ka ekonomikas krīze rada sociālās problēmas. Pagājušajā nedēļā mēs bijām Grieķijā un konstatējām, ka ir palielinājies pašnāvību skaits, e, pieaugusi vardarbība mājās un ir apdraudēts viss sociālais tilts. Un, protams, tas attiecas arī uz manu dzimteni Kipru. Es domāju, mēs varam uzdot pavisam vienkāršu jautājumu. Vai tomēr situācija nav tāda, ka trojka ir noteikusi mērķus, eh, ko, eh, ko sasniegt nav reāli, un valdība apgalvo vienkārši, ka progress ir sasniegts, lai saņemtu nākamo maksājumu daļu? Eh, bet notiek, ir strādnieku atlaišana gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā. Darbi ņēmēji tiek izmantoti abos sektoros. Uh, Un tas nozīmē, ka ir ļoti lielas sociālās sekas, tāpēc arī daudzi kvalificēti jaunieši izbrauc no valsts. Mēs runājam par ekonomikas atdzīvošanos, bet kaut gan konkrēti ar to var saprast. Mēs redzam e, stīvu taupības e, politiku, e, problēmas banku sistēmā, mazien vidējie uzņēmumi, kuru skaits samazinās. Ja tā ir realitāte, investoru skaits Grieķijā un Kiprā samazinās. Tas nozīmē, ka iz, par izaugsmi un atveseļošanos nevar būt nerunas. Tie ir paši galveno jautājumi. Nākamajā gadā ir gaidāmas Eiropas parlamenta vēlēšanās, un man ir ļoti žēl teikt, ka zelta rītausmas pārstāvji varētu nonākt parlamentā vai arī Lepenu partijas pārstāvji no Francijas. Viņi eh, šeit tiks savēlēti Eiropas parlamentā, un tie būs eiroskeptiķi. Tie nebūs tie cilvēki, kur runās par labāku, lielāku Eiropu. Tās ir mūsu problēmas, kādus risinājums rast. Um, Langen. Langen, Jā, vielen dank. Paldies. Es gribu uzdot trīs jautājumus. Pirmkārt, vai ir tā, ka procentu atšķirības pēc eirozonas eh, dibināšanas eh, bija eh, radīja situāciju, ka Dienvideiropas valsti mm, kad, kad, kad Dienvidē Eiropas valstis varēja mazāk, daudz mazākus procentus, vai tas atstāja ietekmi uz valsts patēriju, patēriņu un sabiedrisko jomu? Otrakārt, algu atšķirības, kuras eksistē. Piemēram, Lielbritānija pirms Tečera nonāca pie valdības, aviarotbiedrības panāca, ka arī eh, elektro eh, lokomotīvēm vajadzēja divus vadītājus, lai gan viņiem nebija tur ko darīt. Tātad, kā jūs vērtējat situāciju, algu atšķirība, tarifa autonomija, kā Vācijā, kur par algām vienojas darbinieki un arotbiedrības? Uh, Un ja es runāju par Grieķiju, eh, tās pluss ir turismas, bet tā zaudē konkurēt spēju pret eh, eh, Slovākiju un Turciju, jo ir pārāk dārga. Horvātiju un Turciju. Un trešais jautājums, eh, kas tad valstī būtu jādara? Vai tā ir vairāk jāizdod, vai tā ir jāsāk reformas, vai atvieglot investīciju eh, noteikumus, piemēram, izveidojot saprātīgu administrāciju un tieslietu sistēmu, uz ko var paļauties cīnoties pret korupciju? Kur īsti ķerties pie reformām, kurā vietā? quick panic lost the list. Uh, Jā, gandrīz pazaudēju sarakstu. Slavākas kungs, es uh, vairs nevaru dot vārdu citiem. Mums ir jāsāk uh, pan, nākamais panels, un tulkiem arī ir zināms ierob, darba laika ierobežojums. Nu tad lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies visiem! uh, referentiem no abiem paneļiem. Es gribētu atgādināt, ka eiro aizvietoja citas valūtas. Es pieņemu, ka mm, uh, maiņas uh, kursa uh, laikos gūto pieredzi un citu valūtu attīstības tika ņemtas vērā, kas pastāv arī starptautiskajā tirgū. Mēs Eiropas iedzīvotājiem teica, ka eiro būs stabila valūta, kas nodrošinās vairāk iespēju saņemt kredītus un nodrošinās labāku dzīvi. Tāpat mēs teicām, ka mēs rūpēšos, rūpēsimies arī par to, lai Eiropas iedzīvotājiem būtu lielākas cilvēktiesības. Es nezinu, kur mēs esam nonākuši, jo, manuprāt, cilvēktiesības ir e, ļoti ierobežotas visā Eiropas Savienībā, un mums ir par to rūpīgi jāpadomā, domājot arī par Eiropas parlamenta vēlēšanām. Mums ir jāredz, kas sociāli un politiski notiek mūsu se, e, situācijā e, par e, maksājumu bilances deficītu. E, es gribētu teikt e, par šo te tekošā konta deficītu, vai tas ir eksporta samazināšanās vai palielināšanās jautājums. Tas jautājums ir ļoti svarīgs Dienvidē Eiropas valstī. Un e, es domāju, ka ir svarīgi analizēt e, trojkas kļūdas, īstenojot e, savas programmas Dienvidē Eiropas valstīs. Tad mēs varēsim izdarīt secinājumus, kuri palīdzēs iet tālāk. Tad mēs varēsim konstatēt, kur īsti ir nonākuši līdzekļi un kā tas ir ietekmējis tekošo kontu. Un varbūt, ka vienkārši ir cits Eiropas valsts, kuras ir saņēmušas nopelnīto. Okay, thank you. Paldies. Nedzirdējām gan uh, tulkojumu beigas, pēc tam dzirdējām. Paldies. Tagad vēršos pie ekspertiem. Aicinu īsi atbildēt. Jā, diemžēl es nevaru piešķirt jums vairāk kā 5 minūtes. Sāksim ar žilu vispirms. Labi, paldies. Man ir daudz jautājumu, diemžēl. Man ir tikai 5 minūtes, vai ne? Visu jautājumus nevarēšu atbildēt. Bet, nu, man perspektīva ir tāda, ka, ja jūs sevi nostādat neiespējamā situācijā, tad, nu, nedaudz ir par vēlu sūdzēties. Uh, Tāds ir vairākās valstīs. Pirms viņi nonāca krīzē, tad uh, viņi bija jau neiemantojuši uh, lielu ārējo uh, deficītu, budžeta deficītu, Spānijas gadījumā nē, Grieķijā jā, Portugālē jā. Un kad ir par vēlu, tad jūs, jums ir par to jāmaksā. Tad alga inflācija arī iziet no. Uh, ierindas salīdzinot ar eirozonu un kad uh, cilv, jūs paredzat izmaksas, ko, ma, uh, ko finansēs nākamās paudzes, un jūs nezināt, vai jūs varēsiet to nodrošināt, jo ekonomiskā izaugsme nav pietiekama, demografiskā izaugsme nav pietiekama, tad kādā brīdī, jā, ir jāizdara smagas izvēles. Tā ir viena lieta, ko es gribēju minēt. Uh, Un ja jūs nevarat pārdot savus produktus, jo esat pārāk dārgi, tad nav jums cita iespēja kā vien kļūt lētākiem. Neviens negrib, lai viņa algas tiktu samazināt, bet ko tad darīt citu? Tad vēl viens komentārs par taupību. Protams, es pilnībā piekrītu tam, ka šis nav īstais laiks taupībai, jo ir jau recesija. Nedomāju, kā, nu, multiplikators ir nulle, nē, es domāju, ka tas ir lielāks, pat ja es nedomāju, ka tas ir tik liels, kā to sāka eksperti, bet, nu, kā rīkoties, mēs zinām, ka īstermiņā taupība iznīcina darba vietas. pagātnē bija tās atsmes Vašingtons konsensus, ko piemēro SVF krīzes valstīs. Vašingtonas konsensus loģika bija vienkārša. Jūs tērēt pārāk daudz, tad jums ir jātērē mazāk. Ja jūs tērēt mazāk, pieprasījums samazinās. Tas iznīcina darba vietas. Tad mums ir nepieciešams cits pieprasījuma avots, lai kompensētu visu šo. Un tad kāds būs šis cits pieprasījuma avots? Īstenojot taupības pakotni, ierobežojot efektus, jūs aizstājat eksporta pieprasījumu, jūs palielinat eksportu pieprasījumu. Kā jūs to palielinat? Jūs devalē, devalvējat valūtu. Es zinu, ka es te daudz pārsteigšu, jo. Uh, Visi uzskata, ka mēs ekonomisti esam par eiro, bet uzskatām, ka eiro ir viena no lielākām problēmām šajā krīzē, jo eiro neļauj krīzes valstīm piemērot Vašingtons konsensus, ko jūs darat. Ja jūs nevarat piemērot Vašingtons konsensus, jūs tad īstenot politiku, kāda bija Francijā trišē vadībā un tos trišē sauca to par konkurētspējas dezinflāciju. Tātad jūs nedevalvējat valūtu, bet jums ir tādas līguma politikas, kas eh, nomierina ekonomiku, tad samazinās inflācija Bet Spānijā, Portugālē, Grieķijā lieta ir tāda, ka attiecībā, lai šī sistēma darbotos, jo īpaši, ja darba tirgus ir ļoti strikts, tad ļoti jāpieaug bezdarbam, jo šis mehānisms sāk darboties tikai tad, ja bezdarbs sasniedz 20%. Tas, to esam mācījušies no šīm valstīm. Citām valstīm ir vairāk paveicies, jo darba tirgi ir bijuši elastīgāki. Uh, kompetentās dezinflācijas eh, stratēģija ir ļoti dārga, daudz dārgāk nekā Francijā trešajā vadībā. Tādējādi. Tās nosedz lielu daļu Eirozonas izmaksas. Un noslēgumā atbildējuši uz jautājumiem, kas tika uzdot franciski. Mani te frankofoņu līdzpilsoņi un beļģi Atbildēšu franciski. Es negribētu, lai mā, man uzdod tāds vārds, ko es neteicu. Es neteicu, ka multiplikators ir uh, uh, vienāds uh, nulei, un uh, es arī neteicu, ka valsts ir slikts uh, avu resursu devējs. Ne, es teicu, lai vairāk varētu finansēt valsti, nepieciešams vairāk nodokļu. Tas nozīmē mazāk mudinājumu investēt, mazāk mudinājumu dā, uh, strādāt un mazāk šīs aktivitātes. Es nerunāju šeit par valsts efektivitāti, man personīgi par to ir daudz šaubu, bet, nu, to es eh, negribēju teikt savā argumentā. Bet tam mm, var būt arī visai negatīvs seks. Jūs varat teikt, nu, pierādiet, bet, nu, jā, ir eh, dažādi dokumenti, ekonomika nav eh, eksaktā zinātne. Uh, Bet, jā, es varētu te tagad uzskaitīt dažādus rakstus, Gigarok, piemēram, raksts, kur tiek arī aprēķināts fiskalitātes izmaksas, kas pierāda, kā socioekonomiskajās kategorijās Francijā mēs esam čempioni. Ja mēs palielinām fiskalitāti, tad eh, tas vispār pat nepalielinās eh, ienākums valstī tālāk par algu ietekmi uz pieprasījumu pēc eh, darba tirgus, darba vietām. Es to runāju par verdzību. Nu, verdzība jau dažās valstīs vēl pastāv. Komunistu valstis arī atjaunoja verdzību, jo tā bija, tas bija vienīgais veids gulaga laikā, lai šīs valstis vispār varētu funkcionēt. Tad ir arī ļoti ļoti interesanta pieredze. 5 sekundes. Spānija, Franko laikā, kuras algas bija ļoti zemes un kas tur notika. Bezdarba likme bija, rādītais bija nulle. Pēc Franko nāvis ar Spānijas arotbiedrības panāca algu palielināšanos un bezdarbs palielinājās par 20 procentiem. Es negribu te aizstāvēt Franko režīmu, es arī neuzskatu, ka optimālais bezdarba uh, rādītājs ir nulle, tam ir jābūt noteikti lielākam, bet ir saistības starp darba izmaksām un nodarbinātību. Thank you very much. Paldies. Es neapturēju jūs, es zinu, ka ļoti sarežģīti atbildēt. 5 minūtes nākamam ekspertam. Very quickly. Pavisam īsi. Ātri. Daži runāja par ekonomikas atjaunošanu. Es domāju, ka ir jāsaprot, kā pašlaik mēs esam ļoti smagā taupībā. Ja vienkārši, ja mēs šo taupību novēlosim, izplatīsim, ņemsim, ņemot vērā arī multiplikatorus, un, ja multiplikatori būs zemāki, labākā situācijā, tad uh, Jautājums nav tērēt vairāk, jautājums ir uh, padarīt taupības procesu tādu novēlotāku laikā. Tas ir tas pats arī par algām. Jautājums nav par to, kā algas jāpalielina, ir jāaptur uh, algu samazinājums. Tas ir ar tā ir ārkārtīgi liela atšķirība nekā palielināt algas. Un es arī atsaucos uz to, ka ir jāparedz minimālās algas norma Eiropā un ka pārpalikumā valsts palielina minimālo algu, piemēram, Francija. Šis margin rates ir ļoti zemas, nav iemeslu Francijai palielināt algas vai, vai pat minimālo algu. Varētu pat pamatot uh, šo algu un nevairāk kā produktivitāti un varētu pat samazināt minimālo algu Francijā. Bet uh, var sagaidīt, ka Vācijā, piemēram, palielināsies minimālā alga, tas visiem varētu palīdzēt. Tālāk, jā, jūs nevarat darīt neko vairāk, kā devalvēt uh, dažas uh, valūtas, lai, atjā, lai atgūtu konkurētspēju. spēju industrializācijas zau, eh, zaudējuma rezultātā devalvācijai nav jēgas, ir nepieciešama industrija, ražošana, lai tas darbotos. Atsāci nav Jean-Claude Trichet. ka tiek samazinātas algas globālās krīzes uh, situācijā, un to dara visi. Uh, tad jūs panākam deflāciju. Un tur var nonākt līdz karam. Do, the tad atsāc uz lavalu, kā saka Keins, tā tad ir nepieciešams līdzsvarot um, deficītu valstis, ir jāpalielina konkurēt spēju deficītu valstīs. Uh, jums ir arī jāatrod veids, kā samazināt pārpalikumu, pārpalikumu valstīs. Ja jūs to nedarat, kas būs? Galu beigās būs deflācija, nu, problēma netiks atrisināta. Ir nepieciešams pieņemt globālu pieeju. Jūs nevarat piemērot Vašingtons konsensus katrai valstī un teikt, o, oh, beigās mēs tomēr kļūdījāmies. Paldies. Thank you very much and I'm Liels paldies un atvainojiet, kā uzdevu jums neiespējamo uzdevumu. Pārāk daudz jautājumu, nav laika atbildēt. Bet tad, ja būs vēl kādi jautājumi, vai varbūt jums ir kādas atbildes, tad nosūtiet mums lūdzu šīs atbildes rakstiski, un mēs tās izplatīsim visiem. Daždi lūdzu atsaucas uz dokumentiem, tad varbūt tiešām jūs varētu šīs atsaucas mums atsūtīt. Eh, mēs eh, nokavējam tagad eh, ceturdaļu stundu, bet tagad pievērsīsimies trešajai paneļa diskusijai viedokļu apmaiņa ar Eiropas centrālo banku un Eiropas komisiju. Šogad un arī pagājušajā gadā mēs organizējām jau līdzīgas diskusijas par nosacījumu īstenošanu Grieķijā un Kiprā par nacionālajām programmām. Vispirms mēs uzklausīsim komisiju, ja es pareizi sapratu. Servas Derūs eh, no Ekveņa ģenerāldirektorāta. Un lūdzu pēc iespējas kodolīgāk. Varbūt jūs varētu eh, visu ietaupināt tā aptuveni septiņās minūtēs. Okay. Thank you. Paldies priekšsādātāji. Godatie deputāti, dāmas un kungi, es centīšos iekļauties septiņās minūtēs. Varbūt runāšu ātrāk nekā parasti runāju, bet, nu, redzēsim, ko varēšu darīt. Paldies par iespēju izteikties jūsu komitejā uh, mums ir šodien ļoti labs piemērs paaugstinātajai caurskatāmībai un uh, parlamenta iesaistei divpakas procesā. Tad kāda tad ir trojkas un komisijas loma? Trojka strādā ad hoc režīmā un um, komisijas loma šajā programmā balstās uz starpvaldību vienošanos. Komisija um, rīkojas dalību valstu uzdevumā un vienojas par uh, memorandu. Priekšsēdē pārtrauc un saka, ne, lūdzu, nevajag ātrāk runāt, jo tad tulki vienkārši nevar jums sekot. Labi, sakarinātājs centīšos lēnāk. At šajā satvarā lēmumi eh, tiek pieņemti dalību valstīs par finanšu atbalstu. Un jāsaprot arī, ka eh, ļoti svarīgi, lai skartās valstis iesaistītos šajās programmās un izpildītu savas saistības. Trojka ir pierādījusi savu vērtību kopumā runājot, un trīs institūcijas ir apņēmušās turpināt darbu ar trojku tuvākajā nākotnē. Vicepriekšstādājs Reins pateica preses konferencē uh, par uh, izredzēm uz, par finansiālajām izredzēm rudenī, ka turpināsies darbs ar trojku, lai uh, palielinātu trojkas leģitimitāti. Komisija ir iesaistīta šajā dialogā un komisija ir gatava konstruktīvi sadarboties arī ar Eiropas parlamentu. Ko tad mēs panācām šajā programmā? Ir konstatējams reāls progress. Beigu beigās mums izdevās izvairīties no defolta, no tā, ka krīze tiktu pārnesta uz citām valstīm, un mēs konstatējam, ka atsākas uh, izaugsmē. Šodien komisija publiskojusi uh, finansiālās uh, aplēses uz tuvāko laiku un ir, konstat, ir prognozējams pieaugums gan Portugālē, gan Spānijā, gan Īrijā. Kipra ir izņēmums, tad 4% samazinājums nākamajā gadā ir paredzēts, bet 15. gadā mēs paredzam pozitīvo attīstību. Fiskālā konsolidācija arī ir sasniegta ļoti iespaidīgā līmenī. Grieķija panāca 30% konsolidāciju no IKP kopš 9. gada. Portugāles un īrijas deficīti ir samazinājusies uz pusi, samazinājušies uz pusi. Ir uzlabojusies uh, situācija obligāciju tirgu un uh, uzticība valsts obligācijām atgriežas. Mēs eh, ceram, ka drīzumā eh, valstu maksātspēja atjaunosies īrijai un Portugālei. Grieķija eh, varētu normalizēt situāciju sākot ar 2015. gadu, un tad obligācijas varētu atkal tikt laistas tirgū. Arī konkurētspēja uzlabojas. Mēs uh, konstatējam eksportu pieaugumu un tekošais konts izlīdzinās uh, visās skartajās valstīs. Notiek ļoti plašas reformas, un tās dod pirmos rezultātus, uzlabojot konkurētspēju, nodarbinātību un izaugsmi. Mūsu aplēses rāda, ka aptuveni 6% uz, ir uzlabojums, kas gaidāms ar IKP Eh, vidējā termiņā. Un bankas arī ir rekapitalizētas. Šis eh, process ir vistuvāk, vistālāk pavirzījies Spānijā un Īrijā, un mēs izvairījāmies no kredītu sabrukumā. Bet, protams, eh, ir zināmas šaubas par programmas dizainu. Mēs uzskatām, ka programma bija piemērota, uh, ņemot vērā valstu reālu situāciju un ierobežojumus, ar kuriem bija jāstrādā. Ekonomikas un politikas neskaidrības laikos uh, mēs varējām darboties tikai tā, kā darījām, un neskaidrība, kas nav uh, novēršama, nenozīmē programmas uh, izgāšanos. Mums jāsaprot, ka gan Eirozonā, gan uh, globālā mērogā situācija joprojām ir ļoti sarežģīta. Protams, tiek izteiktas bāžas par nacionālajām reformām un par Eiropas Savienības rīcību. Krīzes sekas e, paliek, protams, mums ir nepieciešams e, panākt labāku līdzsvaru, pārvarēt fragmentāciju finanšu tirgū, kas joprojām ir ļoti stipra. Eh, mums ir eh, jāpalīdz eh, atgriezties normālā situācijā bankām skartajās valstīs. Vienots mehānisms banku uzraudzībai un restruktūrizācijai ir nepieciešams, lai novērstu finanšu degradāciju Eirozonā. Valstu algu pieaugums ir lēns un krīze nav novedusi pie zemākām cenām. Mēs konstatējam arī nodarbinātības krīzes, un tas nozīmē, ka vajadzīgas turpmākas struktūrālās reformas. Mēs apzināmies, ka situācija darba tirgu joprojām ir ļoti sarežģīta. Komisija ir apņēmusies uzlabot situāciju ar jauniešu bezdarbu, piedāvājot jauniešu garantijas – Situācija vairākās valstīs tagad jau stabilizējas. Mūsu politikas sociālais, uh, sociālā ietekme arī ir ļoti svarīga, un tas ir uzsvērts saprašanās memorandos. Ir svarīgi uh, lai uh, sloks, kas gulstās uz valstīm, tiktu taisnīgi sadalīts, Un programma ir saistīta ar vairākiem priekšnosacījumiem, kas nosaka, piemēram, sloga mazināšanu uz zemā ienākuma grupām un visnabadzīgākajiem iedzīvotājiem. Mēs paredzam progresīvas reformas Spānijā, Grieķijā un citās valstīs, kas attiecās uz um, augsta, um, augstas vērtības ienākumiem. Uh, pat tikai tiem tiks piemērot nodokļu aplikšana. Es gribētu vēl uzsvērt, ka krīzes valstis pašlaik atrodas labākā situācijā nekā vēl pirms trīs gadiem. Un programma ļāvusi mums sasnāk, sasniegt labākus rezultātus, nekā mēs būtu varējuši bez tās. Situācija programmas valstīs uh, Uh, stabilizējas, un Īrija un Portugāla ir tās valstis, kas jau sāk runāt par izstāšanos no programmas. Bet, protams, uh, jāturpina darbs. Mums ir jāizveido pilnīga banku savienība ar labu uzraudzības mehānismu, lai atjaunotu uzticību banku sistēmai un ekonomiskajām aktivitātēm. Paldies! Jūs pat ietaupījāt vienu minūti, ļoti labi. Tagad uzklausīsim Klausu Mazuhu no Eiropas Savienības valstu nodaļas Eiropas centrālajā bankā. Lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji, eh, godatie deputāti, dāmas un kungi. Mēs lūdzam citus mikrofonus visus izslēgt. Jā, paldies, paldies priekšsādātāji, dāmas un kungi. Es piekrītu uh, tam, ko teica Servās Derūs. Piekrītu, jo īpaši viņa secinājumiem par sociālā taisnīguma aspektiem, uh, izstrādājot pielāgošanas programmas. Es gribētu izmantot šo iespēju un dalīties ar jums pārdomām par Eiropas Savienības un um, SVF programmām, uh, jo īpaši Spānija un Portugālei Eh, kā arī Grieķijai. Es balstīšos uz savu pieredzi, analizējot šo valstu attīstību. Eh, trojkas ietvaros mēs piedāvājām tehnisko uh, padomu, tehnisko ekspertīzi, bet ļoti svarīgi, lai Eirogrupa būtu uh, tā struktūra, kas pieņem gala lēmumus par finansiālo atbalstu un nosacījumiem, ar kuriem uh, šis atbalsts būs saistīts. Mēs redzam, ka sociālās eh, sekas ir bijušas smagas un eh, lielā mērā šīs sociālās eh, problēmas ir radušās krīzes dēļ. Ekonomikas nelīdzsvars un struktūrālais, struktūrālā nelokanība noveda pie tā, ka sākot ar 2010. gadu valstis izjūta lielas problēmas. Piemēram, Portugāle eh, piedzīvoja eh, privāto parādu pieaugumu, dramatisku pieaugumu. Un šis deficīts ir daudz lielāks nekā potenciāla eh, izaugsmas likme. Grieķija piedzīvoja samazinājumus valsts sektorā, jo īpaši algas un uh, pensijas tika samazinātas, un tomēr uh, valsts parāds uh, ir kļuvis neilgtspējīgs un pieaudzis katastrofāli. Te pašā laikā uh, struktūrālas problēmas, uh, nelokānas cenas uh, nozīmēja grūtības šajā pielāgošanas periodā. Citās valstīs, Īrijā un Spānijā, piemēram, Uh, pārmērīgie kredīti noveda pie uh, nekustamā īpašuma burbuļa, kas apdraudēja finanšu iestādes un uh, pieauga uh, katastrofāli privātie un valsts parādi. Protams, katrā valstī ir sava krīzes izpausme, bet tomēr uh, šie uh, nelīdzsvari neļāva mums sasniegt ilgspējīgas izaugsmas mērķus visur šajās valstīs. Nepieciešams uh, veikt struktūrālās reformas un iegrožot problēmas uh, tirgū. Mēs vienojamies par reformām, uh, bet reformas, protams, palielināja pielāgošanas izmaksas. Vairākās valstīs uh, piemēram, Grieķijā, programma netika īstenota uzreiz. Tas ir saistīts ar politisko struktūru un intereses trūkumu īstenot šo programmu. Ekonomiskās pielāgošanās programmas, kur tas tika īstenotas, noveda pie ļoti labiem rezultātiem, um, uzlabojot situāciju darba tirgu un uzlabojot arī finanšu stabilitāti. Tas ļāva um, nolikt pamatus nākotnes ilgspējīgai izaugsmei. Un mēs uzskatām, ka bez finansiālā atbalsta programmām šāds rezultāts e, nebūtu sasniegts. Starp 2009. un 2013. gadu fiskālā bilance bez atbalsta uzlabojas par 12% no IKP e, Grieķijā un citās valstīs aptuveni par 7%. Eh, Kiprai eh, šīs uzlabojums ir mazāks, jo Kipra nesen iesaistījās atbalsta programmā. Un mēs gaidām, ka 14. gadā īrija sasniegs eh, jau pozitīvo rezultātu tekošajā kontā. Un īrija jāpiemin jo э, īpaši, jo darba izmaksas э, samazinājās par 20% salīdzinot ar situāciju Eirozonā. Tur runa ir par э, darba izmaksām. Kopš 2013. gada Grieķijā situācija arī nozīmīgi uzlabojusies, un es gribētu uh, arī eh, pieminēt eh, pašreizējo nelīdzsvaru eh, tekošajā kontā. Situācija nozīmīgi uzlabojusies. Arī bankas krīzes valstīs tiek rekapitalizētas un pārstruktūrētas, un tas uzlabo finanšu stabilitāti. Visbeidzot, kā teica Droskungs, jau šogad mēs sagaidām uh, Uh, pozitīvos rezultātus, uh, pozitīvo izaugsmi Portugālē, Spānijā un Īrijā un Grīķijā nākamajā gadā. Pašlaik mums izdevās uh, uh likt labus pamatus nākotnes izaugsmai, bet paliek arī daži izaicinājumi. Fiskālā konsolidācija jāturpina, lai sociālās izmaksas nākotnes finansiālām krīzēm būtu mazākas nekā mēs piedzīvojām. Ir jāpanāk zemākas cenas un augstāku darba ražīgumu, lai uzlabotu konkurētspēju un atjaunotu pirktspēju. Mēs redzam, ka bez atbalsta reālās algas un nodarbinātības līmenis uh, paliks uh, zemi. Nepieciešamas ļoti plašas reformas, uh, tā izskaitā arī uh, valsts dienesta struktūras un uh, iekšlietu reformas ir vajadzīgas, lai nodrošinātu taisnīgumu. Uh, jāpanāk, lai augsts bezdarbs nepārtāptu par struktūrālu bezdarbu. Jāpalīdz jo īpaši jauniem cilvēkiem, kas ir smagi skarti un Uh, jāpārvirza resursi uh, no tirsniecības uz netirsniecības sektoru. Tāpat dalību valstīm ir jānodrošina banku dzīvot spēja pirms, uh, tad, lai, lai bankas varētu piedāvāt arī finansējumu reālajai ekonomikai, jo īpaši MVU nepieciešams nodrošināt, lai vidējā termiņā bankas atkal būtu uh, efektīvas un varētu gūt peļņu. Protams, mēs saprotam, ka dažas valstis varbūt jau piekusušas no reformām, bet ir nepieciešams virzīties uz priekšu, lai izpildītu visu darba kārtību šajās valstīs. Nav jēgas tagad apturēt vai atlikt reformas, jo uh, Eh, tas nākotnē apdraudēs darba vietu radīšanu un eh, ekonomisko eh, izaugsmi. Paldies, saka priekšstādātāja, mums ir garš saraksts ar runātājiem, kas vēlas uzdot jautājumus, tad vispirms koordinatori. Bet es nezinu, vai mēs tagad uzklausīsim visus jautājumus reizē, un vienu pa vienam arī nevarēsim. Tad pirmie trīs jautājumi Klākis, uh, and then... Un tad pēc tam, pēc šiem pirmajiem runātājiem būs iespēja atbildēt, un lūdzu visus iekļauties pusotrā minūtē maksimāli. Rotmar, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Vispirms es gribētu skaidri un gaiši pateikt, ka šīs dienas Olī Rēna paziņojumu par uh, trojkas e, izpēti uh, šajā komitejā apsveicu. Otrakārt, es gribētu izmantot uzklausīšanu konkrētiem jautājumiem. Šeit uh, pie mūsu vidu ir divi, trīs trojkas pārstāvji. Mēs zinām, ka šeit uh, trūksta pārskatāmības, uh, demokrātiskās leģislācijas leģitimizācijas un parlamentārās kontrolas, jo tas ir starpvaldība instruments, nevis kopienas instruments. Tāpēc mans jautājums, kādu lomu spēlē attiecīgās institūcijas trojkas ietvaros attiecībā viena pret otru un pret eh, attiecīgajām dalību valstīm? uz ko balstās eh, konkrētie darbības eh, soļi, kurus spērs trojka kam trojka atskaitās, kam sniedz ziņojumus, kādā veidā tiek attīstīti pasākumi, kas tiek pieprasīti no dalībvalstīm, kā e, trojkas e, pārstāvji vienojas savā starpā, e, uz kādiem pamatiem tiek pieņemti konkrēti priekšlikumi un lēmumi kā izskatās sadarbība ar konkrētajām dalību valstīm. Un pēdējais jautājums. Uh, no kurienes eh, rodas jūsu prāta atšķirības starp eh, sabiedrības eh, vērtējumu attiecībā uz trojkas darbu un trojkas pašvērtējumu, un kādi būs uzla, priekšlikumi, lai uzlabotu savu darbu. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Merci. Paldies, priekšsēdētāji komisijai, paldies komisijai un ECB, e, kas esat ieradušies. Diemžēl jūs politikā nav demokrātiskais leģitimināts. Man ir precīzs jautājums mm, komisijai un ECB komisijai. Kādas hipotēzes jūs izmantojāt? lai e, izstrādātu jūs pieņemtos pasākumus, jo īpaši kādi multiplikātori vērtību jūs izmantojat, jo es sapratu, ka ir atšķirības starp ASV e Mm, Starptautisko valūtas fondu un komisiju par šo runāt arī par struktūrālām reformām darba tirgu, kāda ir elastība darba vietā atalgojums, lai jūs izsarāt savu struktūrālās reformas. Jautājums ECB. Tagad jums gandrīz ir uh, vairākums, lielākā daļa Grieķijas parāda. Atbalsts kāds tika formulēts trojkā. Nu, kas tad tiešām ļāva uh, finansēt Grieķijas politiku un uh, ko saņem ECB, ka uh, procenta likmes par šo Grieķijas parādu? Visbeidzot, vai ECB loma ir sniegt budžeta politikas rekomendācijas un fiskālās politikas reklāmas uh, rekomendācijas? Jā, nu žēl, ka šeit nav SVF pārstāvja. Cīmēdzot, ir jā, šeit debats starp eh, jums, ko es gribētu precizēt, un tad jautājums abām institūcijām, vai jūs skatāt, kā izveidojot, izveidojot um, mm, MOS vai SVF vispār eh, vēl būs teikšana nākotnē. Paldies. Paldies, Teodor. Well, Man ir ļoti maz laika, tādēļ eh, runāšu konkrēti. Jūs runājat Grieķijas gadījumā par pretošanos izmaiņām, var pilnībā piekrist. Jautājums, kāda bija jūsu pretošanās šai pretošanai pret izmaiņām. Jo pēdējo gadu laikā jūs finansējāt Grieķijas valsts sektoru un iznīcināt privāto sektoru. Tāds ir mans jautājums, kādēļ tas tā notika? Jo Grieķijas valsts sektors gan drīz neko nav devis bezdarbniekiem. 4 miljoni bezdarbnieki, viss atbalsts nāca no privātā sektora. Tas, kas ir noticis valsts sektorā, ir tas, ka viņi saņēma uh, ļoti agras pensijas, pat pie, uh, tad, kad viņiem bija 50 gadi, un līdz ar to uh, Komisija vispār negrib atbildēt šo jautājumu, cik daudz ir pametuši šo valsts sektoru pāragri. Es te Jūs teicāt, jā, bija pretošanās, bet jūs finansējat šo pretošanos ar miljardiem eiro. Tajā pat laikā jūs uh, arī uh, šņaucāt privāto sektoru, kam nebija likviditātes, jo tagad viss likviditāte tiek novirzīta valsts sektoram. Jautājums, kādēļ jūs tā rīkojāties? Paldies. Es piedāvāju tagad uh, katram ekspertam dot vārdu, maksimums četras minūtes, lai sniegtu atbildes, un tad uh, turpināsim. Lūdzu, kurš pirmais? Can... Commission. Commission first, again. Eiropas komisija. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Paldies par jautājumiem. trojkas atbildība, fiskālie multiplikātori un valsts sektors, privātais sektors uh, Grieķijā. Un tad otrs jautājums kolēģim. Trojka, tas atbildība. Šis ir jautājums, par kuru īsi arī runāju ievadvārdos, kā es norādīju. Trojka izveidoja ad hoc dalību valstis jo tas bija nepieciešams, ja tā var teikt. Ar laiku trojkas sistēma ir pieņemta un iekļauta divpakā, kas ir apstiprināta 13. gada maijā. Tas arī apstiprinās, kā palīdzot programmu valstīm, komisijai jādarbojas roku rokā ar ECB un, kur nepieciešams, ar Startautisko valūtas fondu, Tātad, ja toreiz nebija tāda juridiskā pamata par pirmo programmu, tad laika gaitā likumdevēja pieprasīja šo juridisko pamatu, un tagad projekts aktivitātēm ir juridiskais pamats. Tālāk par šo ziņošanu atbildību ļoti skaidrs, ka šīm institūcijām ir dažāda veida atskaitīšanās veidi un dažādi iesaistītās puses, kam atskaitīties šeit var runāt Eiropas komisijas vārdā. Uh, Un te ir skaidrs, ka komisija atskaitas parlamentam, komisijas viceprezidentam, tas ir uh, divpakā viceprezidents. Arī šeit ir bijis vairāk kārt šeit parlamentā, lai varētu diskutēt par programmām. Kīpras uh, gadījumā arī viņš nāca uz parlamentu, lai iepazīstinātu programmu un atbildēs uz katru ielūgumu, lai nāktu uz jūsu komiteju plenārsēdi un citu vietu, lai skaidrotu komisijas pieņemtos lēmumus kopā, pieņemot lēmumus ar dalību valstīm un skaidrojot uh, savu rīcību. Tāda ir šī atskaitīšanās. Lūk, nu, tie ir tie svarīgākie jautājumi par šo. Es saprotu, ka par to vēl runāsim arī vēlāk. Ja jūs izstrādāsiet institūtu ziņojumu tālāk par multiplikatoriem, esam par to ļoti daudz runājuši jau iepriekš. Komisija jau ļoti laicīgi, arī ECB un SVF kolēģi atzina ļoti laicīgi, ka multiplikātori krīzes laikā ir augstāki nekā parastos ierastos apstākļos. Negribu te runāt pārāk tehniski, bet ja monetārā politika ir nulle, Jā, mājasemniecībām ir eh, ārkārtīgi liels kredītsaistības. Ja ekonomika ir vāja, tad fiskālie multiplikātori ir krietni uh, augstāki nekā ierastos apstākļos. Tad arī trīs institūcijas ir viensprāts par to, ka multiplikātori atšķīras ņemot vērā dažādas pasākums, kas tiek pieņemt, un tad ienākumu un izdevumu pasākumu. Izdevumu pasākumiem ir augstāki multiplikātori. Mēs esam par to, jo tas ir ilgspējīgāks eh, programma pielāgošanās veids. Un tad vēl viena lieta - makroekonomiskās prognozes par uh, programmām pārskatu laikā diskutējot ar dalību valstīm balstās uz uh, šim, jā, šo prognožu kopumu, multiplikātoru kopumu. Programmu valstīs izmantojam tieši tos pašus multiplikātorus kā SVF kolēģi. Te mums pievienāda. Tad pēdējais jautājums. Uh, Par Grieķiju valsts un privātais sektors. Ko mēs darījām? Mēs galvenokārt nu koncentrējāmies fiskālo konsolidāciju Grieķijā, ņemot vērā katastrofālo fiskālo deficītu un parādu Grieķijas programmas sākumā. Tātad fiskālā konsolidācija un nodrošināt ilgspējīgu parādu uh, Tā bija prioritāte, tādēļ mēs daudz strādājām pie valsts pensijām un algām, jo deficīts bija jāsamazina. Tad arī tika samazināti par divām trešdaļām valsts izdevumi. Šie ir vissvarīgākie elementi, kur ir jāpielāgā un pie kuriem jāstrādā. Galvenokārt pielāgojums veicām uh, valsts sektorā. Tad arī sapnētnes memorandā ar Grieķijas iestādēm valdību paredzējām uh, noteikums arī darbiniekiem valsts sektorā, tātad uh, ai, cik tad darbinieki aizstās uh, tos, kas dodas prom. Un tad kolēģis arī vēl par to plašāk runās. Arī par uh, šo valsts uh, sektoru. Privātais sektors ir pamests, nē. Programmas ideja bija resursus uh, orientēt uz uh, privāto sektoru. Jā. Nu, noteikti jau arī būs vēl papildus jautājumi, bet tagad ECB pārstāvis. Paldies, es varu piekrīst tam, ko teica kolēģis no komisijas un vēl arī daži vārdi par publisko sektoru, valsts sektoru. Tātad ievērojami sam, tik samazināts algas un pensijas valsts nozarē, valsts nozars darbiniekiem. Algas samazinājums, protams, attiecās uz cilvēkiem, kam bija lielākie nākumi, arī valsts nozara cieta. Uh, no šiem pielāgojumiem. Šīs process varbūt nav bijis tik efektīvs, veiksmīgs, kā tos, tas tika solīts sākotnēji. Vēl notiek ļoti sarežģīts process kur īsno jaunais ministrs Mitsutakis. Ļoti sarežģīts process, kur viņš ir apņēmies arī pielāgot valsts nozari, sakārtot to. Tad pirmais jautājums, vai ot, kur uzdev otrais runātājs, par ECB lomu trojkām. Kolēģis jau paskaidroja, kāds ir šis process. Tas, kā ESM līgums nosaka, kā komisija rīkojas sadarbībā ar ECB darbā pie programmu jautājumiem un programmu uzraudzīšanas kā ECB prezidents Dragi jau norādīja, ka tā ir laba lieta, ka ECB tagad ir iesaistīta trojkā krīzes laikā, tik smagas krīzes laikā, kādu mēs piedzīvojam. ECB nesniedz finansējumu finanšu palīdzības programmas ietveros. ECB īpaši valstīm kā Grieķijai, Īrijai, un nu arī Spānijai, Portugālei, Kiprai, ECB ir sniedzis lielu uh, finansējumu, likviditātes atbalstu banku sektoram šajās valstīs. Mēs vienmēr esam bijuši interesēti darboties trokā, jo mēs arī varam sniegt savu ekspertīzi. Jūs ļoti labi zināt, ka monetārās politikas uh, mehānisms ir diezgan izskropļots un fragmentēts. Finanšu sektors ļoti fragmentēts. Ir ļoti grūti ieviest monetārās politikas izmaiņas, par ko lemj ECB, lai tas viss vienā notiktu visās Eirozonas valstīs un struktūrālās reformas, par kurām diskutējam ar uh, nacionālajām iestādēm šīs struktūrālās reformas ir ļoti svārīgas. Tam ir arī blaknes, tas palīdz ne tikai veicināt nodarbinātību un produktivitāti, elastību, konkrētspēju, spēju bet arī struktūrālās reformas palīdzēs atrisināt problēmas, kāds tagad ir monetārās politikas transmisijas mehānismā. Jo veiksmīgāks būs šīs reformas, jo ātrāk mēs varam rekapitalizēt banku nozari šajās valstīs. Programma palīdzību. Transmisijas mehānismā mēs mēģināsim atrisināt šīs problēmas, un nesen arī redzējām, ka uh, finanšu problēmas vairs nav tik smagas, kā tas bijis gadu pusotrā pagādālies. Um, Lielas paldies! Protams, nākamajā jautājuma raundā var uzdot papildu jautājumus. Gocians, pēc tam Filips Lamberts un Sevela. Paldies priekšsādātāji. Es tagad klausējos mūsu ciemiņus un šķiet, ka viņa pārstāvēja Alijas brīnumzemē. Uh, runājot par uh, šiem priekšnosīmiem, kuriem balstās programmas, tad uh, Grieķija 2012. gadā trojka uh, pateica, ka būs izaugsme 1,1%, bet uh, bija samazinājums par 6% tad bija uh, samazinājums uh, nevis minus 2,6, bet minus 7%. Uh, eh, Grieķijai tika prognozēts um, 45% uh, samazinājums, bet ņemot vērā parādu pārstruktūrēšanu, tad tie ir 169%. Un mēs redzam to pašu fenomēnu arī citās valstīs. Tā kā jūsu aplēses, jūsu prognozes ir daudz uh, sliktākas nekā laika prognozes. Es domāju, ka beigu beigās mēs esam vienas prāti šeit. Un es nevaru uzticēties ekonomistiem tādiem kā jūs, kad jūs runājat par zemās inflācijas sasniegšanu, bet te runa ir par deflāciju. Un tad, uh, uh, kāpēc tad mums vajadzētu šeit uh, runāt par Japānas modeli? Vai jūs nepareizi vērtēt krīzes dabu, bet jūs taču esat ekonomisti, jūs studējāt labās universitātēs. Vai varbūt jūs vienkārši gribat ticēt tam, ko apgalvojat? lai jūsu institūcija izskatītos labi. Eh, varbūt jūs varat vienkārši tā eh, apgalvot, ka eiro ir risinājums eh, visām problēmām. Bet varbūt jūs arī mēģināt te radīt nepamatotas cerības, apgalvojot, kā krīze teju teju beigsies. Bet šie nepareizie dati noved pie nepareiziem vērtējumiem un nepareizām gaidām. Un tad arī, protams, programmas ir nepareizas un nepamatotas. Uh, un valstis nonāk no ekonomiskās eh, stagnācijas politiskajās krīzēs. Un uh, es uh, baidos, ka notiks sociālais sprādziens šajās valstīs. Un, diemžēl, jūs to neparedzat uh, savās prognozēs, kas nav pamatotas. Paldies! Tad, uh, Pirmo reizi jūs pārsniedzāt savu laiku, tāpēc es to arī pieļāvu, bet lūdzu nedariet cito. Filips. Liels paldies, jo eh, tagad iepriekšējais runātājs pateica daudz labāk to, ko es gribēju teikt. Es gribēju teikt, ka mums šeit nepareiza uzklausīšana. Jūs neesat tie, kas pieņem lēmumus. Centrālā banka uh, Eh, piedāvā konsultācijas komisijai, komisija runā ar Eirogrupu, tad varbūt mums vajadzētu uzklausīt Eirogrupu šeit. Un kāpēc notiek šī uzklausīšana? Eh, tāpēc, ka katrs saka, ka teju, teju krīze beigsies, tagad ir grūti, bet teju būs labi. Jūs teicāt, ka jūs esat tehniķi, bet centrālā banka, vai jūs teicat, ka Dragi nosūtītās vēstules Itālijai, Portugālei, E, īrijai, vai šīs vēstos ir e, tehniskie padomi vai kas cits. Manuprāt, tie ir ierobežojumi, politiski ierobežojumi, nevis tehniskie padomi. Un tad jautājums jums abiem. Kāds ir īsti jūsu mandāts? Jo būtībā jūs teicāt, ka lūk, ir saprašanās memorandi. Uh, Eh, bet mums nav nekādu detalizētu ziņu par tiem. Mēs vienkārši to pieņēmām. Tad būtībā jūs nosakāt spēles noteikumus, mums viss jāakceptē. Nu, tālāk par stabilitātes analīzi. Eh, jūs abi teicāt, ka beigu beigās eh, ilgspējības analīze ir politisks vērtējums. Mēs zinām, ka centrālā banka piespiedusi Ekfen ģenerāldirektorātu akceptēt to, uh, ka 2010. gadā uh, Grieķijas uh, parāds varētu būt ilgspējīgs. Tā bija fantāzija, uh, un tā tika uzspiesta komisijai. Vai jūs varat mums ko vairāk par to pastāstīt, kādas ir īsi, īsti ir jūsu attiecības? Un tad vēl par prognozēm. Vai jūs ņemat vērā arī nelineāras iespējas, sprādziena iespējas šajā, val, šajās valstīs, bet vai jūs cerat, ka visi noturēsies? Priekšsētāji saka, katram pusotra minūte, nevis divas minūtes, citādāk jūs nesaņemsiet atbildes. Narīsa. Paldies! Eh, manuprāt, ir ļoti labi, ka mums ir ECB eh, e un komisijas pārstāvi šodien. Eh, mēs strādājam visi, bet mēs redzam, ka ekonomika visur ir sarežģītā situācijā. Trojka esot darbojusies vairāk vai mazāk labi, bet es nezinu, kāds ir iedzīvotāju ieguvums. Un man jāteic, ka es ļoti brīnos par šodien dzirdēto, it īpaši par komisijas pārstāvja teikto, kurš teica, ka programmu mērķi attiecīgajās valstīs esot sasniegti. Ir skaidrs, ka mums ir mm, zināmi termiņi, arī termiņi, kurus uzdod trojka, bet tie nav reāli. Un eh, tas, kas ir jāizdara, tas ir vienkārši brutāli. Un tā tas nevar funkcionēt, un arī turpmāk tā tas diez vai funkcionēs. <clears throat> Te ir runa par dažādiem indikatoriem, kas nav savietojami. Uh, Un uh, secinājums ir, ka mēs varam runāt par recesiju, kas uh, uh, skars desmitiem tūkstošiem bezdarbnieku un simtiem tūkstošiem cilvēku, kur izbrauks no valsts, kurā viņi nevar izdzīvot. Tas nozīmē, ka kaut kas ir nogājis greizi. Es domāju, ka nekas iedzīgs nav sasniegts. Mēs nevaram vienkārši teikt vai ierasties un teikt, ka mēs ar trojku esam atrisinājuši visas eh, problēmas vienā vilcienā. Eh, jūs teicāt, ka eh, būtībā trojkas problēma ir saistīta ar to, ka krīze ir paņemta kā iemesls, lai veiktu intervenciju. Un vēl jūs teicāt, ka sabiedriskais sektors ir tie, kuri cieš un uh, ka slodze ir uzlikta privātā sektora pleciem. Vai jūs nevarat vienreiz atzīt to, ka trojkas programma uh, nav sasniegusi vēlamos mērķus? Uh, Kolēģi, mums nav laika. Un man nāksies uh, uh, iegrožot atbildes. Lūdzu, ņemiet to uh, vērā. Niki Cavēla. Niki, jūs te sarakstā. Uh, labi. Eh, vispirms paldies eh, eh, abiem pārstāvjiem par klātbūtni un sniegto informāciju. Eh, kad mēs domājam par valstīm, uz kurām attiecās šīs te programmas, tad mēs konstatējam, ka par spīti faktam, ka katra no šīm valstīm uh, eh, pie, īstenoja programmu vairāk nekā mazāku, um, kuru tai uzspieda trojka. Tas nozīmē algu samazinājums. Uh, nodokļu krāpšana, samazināšana, ref reformas, eh, kas jāveic. Ja mēs paskatāmies, kāda īsti ir situācija šajās valstīs, varam teikt, ka šīm valstīm nav izdevies uh, Uh, izdarīt lielu nopietnu investīciju. Arī tām valstīm niht, uh, kurām iet relatīvi labi. Kāpēc? Te nav runa tikai par starptautisko kapitālu vien, kas it kā neinteresējas par šīm valstīm, lai gan darba izmaksas uh, te ir zemas arī Eiropas kapitāls neinvestēs šajās valstīs, un te mēs gribam jautāt, kāpēc. Okay, well... Paldies! Tāpat kā iepriekšējā reizē ļaušu atbildēt uz jautājumiem. Daudzi jautājumi ir līdzīgi vai tie paši, varbūt tāpēc, ka mēs nesaņemām atbildes iepriekš. Komisija. Paldies priekšsēdētāji, liels paldies arī par uzdotajiem jautājumiem. Centīšos atbildēt. Varbūt es ne visus sapratu, bet, nu, otrajā raundā tad turpināšu mēģināt atbildēt vispirms par prognozēm. Pirmie divi runātāji tos pieminēja. Bet vairāki aspekti. Pirmkārt, es saprotu jūsu bažas par prognožu kvalitāti kopumā un sakarā ar programmām, jo īpaši. Jā, komisija ļoti nopietni to uztver. Mēs uh, Prognozes gatavojam balstoties uz ekonomikas uzraudzības datiem gada garumā, un mēs cenšamies šīs prognozes sagatavot tik labas, cik vien iespējams. Nevienmēr tas mums izdodas. Un, protams, gadās arī kļūdas. Bet kopumā mēs veicām ļoti plašas analīzes, un komisijas aplēses, komisijas prognozes parasti ir diezgan uh, precīzas, daudz labākas nekā prognozes uh, privātajā sektorā. Tad par programmas valstīm. Es jau teicu sākumā, ka šajās valstīs krīzes apstākļos ir uh, bezprecedenta situācija iestājusies ļoti liela neskaidrība Un uh, mums ir problēmas, jo mums nav valdību pārvaldības mehānismu šeit, uh, nav um, valūtas apmaiņas kursa, tad nav to faktoru, uz kuriem var balstīties, sagatavojot prognozes. Bet ņemot vērā visus apstākļus, šie um, neskaidrie apsvērumi noveda pie prognozēm, kas bija tik labas, cik vien iespējams. Citu pušu prognozes nebija labākas par mūsējām. Grieķijas gadījumā mēs kļūdījāmies, bet tas bija dažādu iemeslu dēļ. At, jāņem vērā arī daudzi jauni elementi. Mums ir šī sasaiste starp banku sektoru un valsts parādu. Mums ir izmaiņas banku sektorā, mums ir ekonomiskās uzvedības izmaiņas, ir arī uh, šī krīzes pārnese, kas ir jauns elements, ko ļoti grūti vēl iestrādāt prognozēs. Mūsu prognozes uh, programmas valstīm uh, tiek pārunātas visās institūcijās un ar skartajām valstīm. Tad par šīm prognozēm notiek ļoti plašas diskusijas. Mēs uh, izskatām arī vairākus scenārijus, bet uh, pamat scenārijs ir tas, uz kura mēs balstām savu politiku. Grieķijas gadījumā tiešām šīs atšķirības starp prognozēm un eh, reālo rezultātu bija lielākas. Eh, šīs atšķirības bija lielākas nekā citām valstīm. Tā kā tas tiešām ir izņēmums citām valstīm, prognozes bija labākas. Bet kā tad ar Grieķiju? Mēs tomēr gandrīz jau trāpījām Pēc eh, pirmā programmas gada bija panākti jau labāki rezultāti. Tad, tad eh, jautājums, vai tad jūs domājat, ka būs sliktāk? Tad eh, runātājs turpina. Programmu satvers bija pavisam savādāks nekā uh, sākumā. Globālā ekonomika ir mainījusies, uh, programmas izpildes laikā. Tad ārējie apstākļi mainījušies uz slikto pusi, un arī tāpēc Grieķijas gadījumā bija grūti sagatavot precīzas prognozes. Ja mēs runāsim par Kipru, tad mēs teicām, ka pirmajā gadā 8% uh, uh, samazinājums. Tas ir tāds konservatīvs um, uh, lēmums. Mēs nevaram apmierināties ar prognozēm, vai tās būtu konservatīvās vai ne. Mums vajadzīga kaut kāda politikas līnija, pie kuras pieturēties. Un tad par mandātu. Mandāts nāk no dalību valstīm un no Eirogrupas. Ja tiek sagatavota kāda misija, tad tiek dotas norādes, komisijas vicepriekšsētājs mums dot norādes, bet viss tiek saskaņots arī ar dalībvalstīm. Misijas vadītāji iesaista arī visus eiro grupas uh, dalībniekus, tā kā mēs nestrādājām izolēti. No paša saukuma ir skaidra izpratne par to, kā programma izskatīsies, un tās īstenošana tiek nemītīgi kontrolēta, un beigās tiek izvērtēts, kādi rezultāti ir sasniegti. Beigu beigās to izvērtē komisijas veica priekšsādātājs. Bet visas dalību valstis ir iesaistītas, un nav tā, ka mēs kaut ko darītu izolēti, bez kaut kādām norādēm no dalību valstīm. Un tad pēdējais jautājums. Priekšsādātājs saka, ka laika vairs nav, atvainojiet jo jūsu laika izjūta ir tik neprecīza, kā jūsu prognozes arī dzan. Centrālā banka lūdzu. Thank you. I can. Uh... Paldies. Es varu papildināt. To teica kolēģis. Runāšu par prognozēm. Īpaši runāju par Grieķijas makroekonomiskām prognozēm. Protams, ir daudz lietas, kur varējām rīkoties labāk, citādāk. Taču nu, rīkojamies tā, kāda informācija būs mūsu rīcībā tajā laikā. Grieķijā varbūt arī nebija šīs prognozes pareizs, ka par lēmumu, kad mēs pieņemām 2010. gada sākumā, kad bijām Ātēnā 10. Eh, gada aprīlī, uh, Tad deficīts iepriekšējā gadā mums tika ziņots, ka ir 12,5%. Pusotru gadu vēlāk izrādījās, ka deficīts bija 15,5%, 15,6%. Tam bija ļoti liela ietekme. Mums nebija vienkārši eh, dati par konkrēto situāciju Grieķijā valsts nozarē. Tas tiesa, ka desmitā gada pavasarī mēs nezinājām, cik dziļas ir administratīvās un publiskā sektora problēmas šajā valstī. Tas nebija skaidrs, nebija redzams. Un tad arī reformas netika īstenotas laicīgi un arī tas apšaubīja uh, uzticību. Uh, savstarpēji, un kad bija arī politiskā krīze. Ja nav tātad šīs uzticamības politiskais krīzes dēļ, tad, protams, situācija pasliktinās, un arī prognozes ir cits nekā pusotra gada atpakaļ, jo mēs tur neiekļāvām uh, politisko krīzi. Un visbeidzot, iestādes lielākoties gadījumos bija daudz optimistiskākas, bijām Atenās, iestāds teica, ka viņi uzskata, ka mūsu prognozes ir pārāk pesimistisks. Tagad pakavēšos pie jautājuma, kur minēja. On whether we are seeing the end. Tātad vai mēs redzam gaismu tuneļa galām? Bezdarba skaitļi protams, ir eh, graujoši un tas eh, nav pārsteidzoši. Tas, protams, ir nožēlojami, bet tas nav pārsteidzoši, ka bezdarbs ir liels. Situācija nedaudz uzlabojas īrijā. Bet konkurētspēja un arī valsts deficīta samazinājums bilances eh, uzlabošana bankās, visi šie indikātori pozitīvi. Tas mums norāda, ka šīs valstis tomēr atgūsies tuvāko gadu laikā. Par deflāciju. Jūs teicāt, ka dažās valstīs ir deflācija un krītās cenas. Jūs teicāt, ka negatīvi izvērtējam par šo. Uh, eirozonā dalībvalstī ir jāuzlabo savu situāciju, konkurēt spēju, tā nav slikta lieta ar labu lietu, jo patērētājiem būs zemāks cenas, algas pieaug, valsts konkurēt spēja pieaug. Nesajauciet situācijas, kuras mums ir relatīvas cenu izmaiņas, tādā valstī kā Grieķija, tas ir ļoti labi, jo Grieķija ir jāpielāgo savu konkurēt spēju ar situāciju Eirozonā, kur nav liela problēma un vispār nav problēma deflācija. Tad vēl prognozes, tas tiesa, un to arī minēja iepriekš, ka mēs kļūdījāmies sākotnēji par Grieķiju minēja iemeslus, bet arī par īriju, piemēram, prognozes bija labas. Īrija bija tirgus, kur privātās institūcija, privātais sektors attīsties, un mēs arī runājam ar īrijas iestādēm, ar īstenošanas programmu, valsts panāca ilgtspējīgu parādu situāciju, nebūs maksāt nespējīgāk, un privātajā sektorā situācija ir labāka, un uh, prognozes arī ir ļoti pozitīvas. Lietas ļoti atšķirīgas. Es nevaru teikt, ka trojka nedara pietiekam, lai sniegtu uh, prognozes un ka nedara savu darbu. Interesanti, ekon delegācija dzirdēja apvienotā karalistē pagājušu nedēļu, kā uh, tur notiek kā divēna inflācija. ECB saka, dažās valstīs tagad ir pareizā deflācija. Uh, Nu jā, ir tāds holesterīns, ir labais ir sliktais, vai ne? Un tagad pēdējie trīs jautājumi - Langens, Diego un Podimata. Um, there will be interpretation for the questions. Tulkums uh, varbūt atbildēm vairs nebūs nodrošināts. Paldies! Pēc daudzajiem jautājumiem izteikšos īsi. Jūs esat saņēmuši mandātu no finanšu ministriem, no komisijas. Uh, Eh, kāpēc SV šodien atteicās piedalīties eh, mūsu sanāksmē? Kā jums liekas, vai tas ir saistīts ar dažādo situā atšķirīgo situācijas vērtējumu? Otrs jautājums. Ja jūs atskatāties eh, pagātnē, jūs runājat par prognozēm, skaidrs, ka prognozes var būt pareizas tikai tad, ja ir pareizi skaitļi. Ko jūs šodien darītu citādāk? Kādi būtu bijuši jūsu priekšlikumi pēc trīs gadu gaitā gūtās? tās pieredzes. Kur, kura būtu tā vieta, kad jūs runājat par algām un cenām uz leju, kā jūs to vērtētu? Un trešais īsts jautājums, kāda bija sadarbība ar vietējām iestādēm visās šajās programmu valstīs? Diogo. Sharon, eu queria começar por. Paldies, Sharon. Es esmu vienas prātes, eh, ja tiek teikts, ka tās valstis, kurās nebija kārtības valsts finanšu sistēmā, bija spiestas eh, atbilstīgi piemēroties, eh, lai tālāk darbotos. Bet es nesaprotu, kāpēc atsevišķas personas atba, apgalvo, ka tas, kas ir noticis Portugālē, un te mums patiešām ir jāpadomā par grūtībām, kuras mums bija ka bija tādi, kuri toreiz teica, ka viss ir noritējis nepareizi, bet šodien par to neko negrib dzirdēt. Es nezinu, kā tad īsti bija. Mums ir valstis, kuras atrodas krīzes situācijā, tad mums ir šīs te glābšanas programmas, mums ir arī sociālais plāns un mums ir skaitļi, mums ir reāli skaitļi attiecībā uz bezdarbu, un šie skaitļi bieži bažas. Vai jūs eh, plānojat Eiropas komisijā, ehm, vai jūs ņemat vērā šos bezdarbnieku eh, skaitu, un vai jums liekas, ka jūsu programmas patiešām ir bijušas tik veiksmīgas, vai tur nav tomēr bijuši kādi trūkumi? Otrakārt, ir jau arī zināms, ka tiek pieprasīts elastīgums, lai pārvarētu attiecīgo situāciju. Starptautiskās institūcijas arī ir norādījušas uz šo ceļu, kāpēc Trojka neakceptēja elastīguma mehānismu programmu kontekstā. Trešais jautājums. Mums ir bijušas ļoti dažādas situācijas katrās valstīs. Īrijā un Kiprā bija banku krīze, citur Portugālē finanšu un ekonomikas krīze. Līdz ar to mēs nevaram visu mest pār vienu kārti. Vai jums liekas, ka varbūt eh, šos te procesus vajadzētu piemērot atkarībā no situācijas? Paldies, pavisam īsi. Mans jautājums ir Derūs kungam. Kā mēs zinām, Diskusijas notiek ļoti laicīgi, jo vēl viens sarežģīts uh, pārskats uh, tiek uzsākt šodien Grieķijā. Jūs pareizi norādījat, ka Grieķija sasniegs jau pārpalikumu 2013. gadā vēgrāk nekā prognozēts, un mēs zinām, ka komisija izteica šaubas par to, vai šis primārais pārpalikums ir ilgspējīgs vai ne. Jūs sakāt, kā jums Eurostatam ir jāveic izvērtējums līdz gada beigām. Mans jautājums. Kā mēs šo primary surplus padarām šo pārpalikumu par ilgspējīgu? Vai jūs uzskatāt, ka ar papildus fiskāliem pasākumiem, jo par to jau ir runa, un papildus resursu samazināšana reālajā ekonomikā ļaus uh, padarīt šo pārpalikumu ilgspējīgāku? Tad kā notiks ekonomiskā atveseļošanās? Tad vēl viens jautājums, kur uzdev vairāk kolēģi. Vai jūs ņemat vērā arī sociālo politisko dimensiju, vai jūs ņemat vērā sociālo politisko stabilitāti, kas ir absolūts priekšnoteikums, lai varētu veiksmīgi īstenot programmu? Lielas paldies! Pateicos! Tagad atbildes. Es pirms vēlos pateikties tulkiem, kas jau mums ir piešķīruši papildus 15 minūtes, bet viņiem tagad jādodas. Komisija.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 Darba tirgus reakcija bija krietni lielāka, aktīvāka. To mēs redzējām arī Spānijā un arī ekonomikas eh, pārnese no tradables uz, no non-tradables uz tradables. Un arī citās valstīs arī darba tirgus reakcija ir lielāka. Mm. Un ar šādu veidu reāla ekonomika arī situācija citādāk. Un arī programma elastība. Jā, te ir programmās liela elastība. Pat jā. Not, and also the MOUs across countries differ quite importantly. If you compare, Tātad, ja jūs samaz... Uh, it's a major dif dif difference. Tātad tās ir lielas atšķirības arī īrijā. Ja Tātad mēs koncentrējamies uz banku nozari, fiskālo nozari. Situācija jau nebija tik dramatiska. Un arī īru programmā. Tātad ir šīs atšķirības, elstība tiek paredzētas. Tātad mēs šeit runājam par konkrētu nu, kondicionalitāti nosacītību pat ja viņiem ir līdzīgas problēmas ar konkurētspēju banku sektorā un tam līdzīgi otrs elements. Līdz šīs sēs ir izmē, iespējams un, un tad nemē jau var mainīt savu situāciju. Tātad Grieķijas Portugāles gadījumā arī valdība nāk lai citiem pasākumiem nekā tas ir MVU. Ja Un, ja viņi sniedzēja uz pašas rezultātus labi, ir uh, elstība, un nemaju nav kaut kas tāds, kas ir ierakstīts akmenī. Tad vēl ir jautājums par Grieķiju. Mēs gaidām, jo datus mums sniedz Grieķijas iestādes. Un 2006. gadā tad mēs arī redzēsim, kādi ir e, šī gada rezultāti. Mums ir jāgaida, jo mums ir jāgaida arī līdz gada beigām. Un, mums tad būs zinām 13. gada skaidļi, kas ir arī pamats e, Eirogrupas lēmumam, kāds pieņems novembrī, decembrī. Turpmāk pasākumi. Jā, projām nepieciešami, jo, kā jūs zināt, tad tur būs neliels uh, pārpalikums, bet programmā mērķis ir 4,5, lai tātad vidustermiņā parāds būtu ilgspējīgs. Tad, nu, daudz kas ir izdarīts un uh, ir sasniegts uh, labs rezultāts. Uh, bet nu vēl ir arī zināms soļi jāspēr. Ir tātad jācīnās pret uh, nodokļu nemaksāšanu, pret uh, korupciju tam līdzīgi un pēdējais punkts, ļoti svarīgs punkts priekšsēdētāji šajās programmās. Esam daudz domājuši arī par sociālo dimensiju saprotam, ka jādala vienlaicīgi ir sloks. Mēs zinām, ka uh, nepareiza uh, sloga pārdala ir slikta ekonomikai. Jā, nodrošina vienlīdzīga sloga pārdala. Cīņa arī pret uh, nodokļu nemaksāšanu, izvairīšanos no nodokļu maksājumiem arī ir ļoti svarīgs jautājums, lai panāktu arī politisko atbalstu ekonomikai. Tad tas ir lēns process, bet vēlamies to uzsvērt. Tā tad eh, programma valstīs ir pasākumi, kas atvieglo slogus eh, mazākajiem ienākumiem, mazāko ienākumu grupas. Viņam paredzēts īpaša attieksme pasākumu, lai stiprinātu sociālos drošību tīklus un stiprināt sociālo drošības tīklu arī ar uh, Pasaules banku uh, Eh, darām, strādājam kopā, lai uzlabotu šo drošības tīklu. Tad ir arī nosacījumi visiem elementiem, piemēram, veselības aprūpē. Tātad tas ir viens no galvenajiem mērķiem - nodrošināt labāku finansējumu, piekļuvi veselības aprūpē. Tātad tad ir arī sociāls aspekts, kas ir iekļauts eh, programmā un vēl atbilstīgi īrijas valdībai, finanšu atbalsta programmas ir ļoti palīdzējuši, lai varētu turpināt finansēt sociālos pasākumus. To atzīst īrijas valdība, ka bez programmām valsts uh, pakāpam nevarētu turpināt darboties, un ja tas tā būtu, tad arī mazāk aizsargātie būtu visskartākie. Uh, Lūk, paldies. Paldies un tagad centrālā banka noslēgumā. Paldies priekšsādātāji! Lielas paldies! Es izteikšos uh, samērā īsi, jo uh, uh, Derūza kungs uh, tagad gandrīz visu jau izskatīja par sociālo dimensiju un par jautājumu, ko mēs būtu darījuši savādāk. Varbūt no paša sākuma jo īpaši Grieķijas gadījumā mēs uh, lielāku uzmanību būtu pievērsuši uh, tirgus reformām. Daudzi uh, varbūt ir pārsteigti, cik liela pretestība ir bijusi, cik lielas intereses pastāv izvairīties no reformām vai atšķaidīt šīs reformas. Un parasti tieši tie cilvēki, kam iet samērā labi, kas pārstāv pārtikušas grupas, viņi ir pret reformām, bet tie ir cilvēki ar augstiem ienākumiem. At mēs produktu tirgu atvērtu, at, un mēs eh, būtu gribējuši eh, likvidēt eh, netaisnīgas privilēģijas, Uh, atvieglot dzīvi patērētājiem. Tas būtu bijis jādara pašā sākumā, īpaši Grieķijas gadījumā, bet diemžēl nebija tik daudz priekšlikumu no valdības puses, tā kā programmā mēs varējām tikai ierosinājumus izteikt no savas puses, kā var veicināt produktu uh, tirgus reformas, ievērojot sociālo taisnīgumu. Te tika pieminēta arī nodokļu pārvaldība. Nodokļu nemaksāšana, protams, sagrauj sociālo taisnīgumu. Un mēs uh, cenšamies palīdzēt uh, Grieķijas iestādēm cīnīties ar nodokļu nemaksāšanu. Šķiet, ka ar to varētu arī pietikt jo mēs jau dzirdējām labus piemērus tam, ko mēs cenšamies darīt diskusijās ar valdībām. Mēs tiešām esam nobažījušies par neaizsargātajām grupām, par tiem, kas cieš visvairāk. Un trojka darbā ar valdībām vēlas darīt visu, lai pēc iespējas ātrāk izbeigtu krīzi, lai nākotnē varētu izveidot jaunās darba vietas un palielināt uh, algas un ieņēmumus. Bet, ja mēs uh, uh, palūkosimies, kāda bija situācija šajās valstīs, tieši problēmas nodarbinātības un struktūrās palielināja krīzes ietekmi un uh, noveda pie tik smaga šoka. Arī nākotnē mēs neesam paisargāti no krīzēm un no šoka, un tāpēc tagad mums jādara viss, lai tiktu likti stabili pamati un lai šajās valstīs nākotnē atkal neplosītos bezdarbs un lai krīzēm nebūtu tik smagas sociālās sekas. Es domāju, kā gan Eirogrupas ministriem, gan jums ir tieši tādas pašas vēlmes. Paldies, saka priekšsādātāji mēs varētu noteikti visu pēcpusdienu pavadīt tikai ar vienu no paneļiem, ar katru no paneļiem. Jums ir taisnība, mums visiem ir vieni un tie paši mērķi, mēs vēlamies pārvarēt krīzi, bet ir skaidrs, ka atbildība jau uzņēmas arī parlamentiem un tautām. Un mēs uh, Arī tāpēc pieprasām labāku informāciju par to, kas notiek jau pirms tiek veikti pasākumi, nevis tikai pēc tam. Un ceru, ka mēs turpināsim šīs diskusijas nākotnē. Paldies un uz redzēšanos!